Powoli, powoli dochodzi kwadrans akademicki. Wszystkie spotkania rozpoczynamy z, z takim opóźnieniem. Yy. So uh, kavējamies ar sēdes sākumus, par to atvainojos. Un uh, pateicamies doktorei Plāsai, ka viņa ir piekritusi pārcelt savu uzstāšanos uz pēcpusdienu. Viņa runās par ļoti interesantu tematu. Tagad dodu jums vārdu, lai jūs varētu mūs iepazīstināt ar uh, uh, savu runu. Jūsu rīcībā ir desmit minūtes, nevis divdesmit, kā es sākumā uh, nepareiz pateicu. Vielen Dank. Ähm, Paldies, dāmas un kungi. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka varēju šodien pie jums ierasties. Es gribētu jums mazliet eh, pastāstīt par lauksainiecības uzņēmumu struktūru Vācijā un arī Eiropā. Es eh, strādāju Gītingenes universitātē un vienlaicīgi esmu arī uh, lauksaimniecības eh, saimniecības īpašniece Vācijā. Un eh, jūs noteikti ļoti labi pārzinat lauksaimniecības struktūru šajā komitejā. Jūs šodien dzirdējāt ļoti interesantas prezentācijas ar definīcijām. Gribētu uh, ņemt vērā to, kas tika no rīta teikts un um, turpināt no rīta iesākto. Uh, Alans Matjūs pagājušā gadā rakstīja, ka visi mazie lauksaimniecības uzņēmumi ir arī ģimenes uzņēmumi, taču Eiropas Savienībā ne visi ģimenes uzņēmumi ir mazi uzņēmumi. Šodien no rīta mēs dzirdējām tam jau vairākus piemērus, un es šajā pēcpusdienā arī uh, turpināšu ar tādiem pašiem piemēriem. Ir ļoti daudz dažādu um, apvienību formu, mums ir juridiskās personas, reģistrētas sabiedrības, sijā, dalības biedrības, ražotāju apvienības, uh, Un šeit ir iespēja ģimenes uzņēmumiem dažādos veidos apvienoties, lai kļūtu lielāki, tādējādi ietaupīt izmaksas un labāk varētu piedalīties dažādās lauksaimniecības darbībās. Vienalga, kādā formā eh, šie uzņēmumi darbojas, vienalga kādi līgumi tiek pieņemti, vai šeit ir runa par ļoti striktiem nosacījumiem, vai arī par tādiem pavisam izplūdušiem sadarbības veidiem, piemēram, kaimiņu palīdzība, kas ir ļoti izplatīta Vācijā. Tad, tad šeit kaimiņi dalās ar lauksamniecības tehniku, vai arī palīdz, ja kaimiņam ir ļoti daudz kas darāms. Uh, vai arī, ja saplīst mašīna, tad arī sniedz palīdzību. Tātad ir ļoti daudz dažādu palīdzības formu, un tieši šāda veida sadarbība mūsu statistikā arī šeit Briselē īsti neparādās. Mēs tad par to īsti nezinām, jo par to nekas netiek runāts, par to netiek paziņots. Tātad te ir vienkārši tāda kā vienošanās palīdzības sniegšana no uh, viena uzņēmuma otram. Taču arī tas notiek tāpēc, ka šie uzņēmumi vēlas kļūt lielāki, vēlas izmantot dažādas ekonomiskās priekšrocības un vēlas izmantot šo palīdzību, lai labāk apstrādātu lielākas uh, lauksaimniecības zemes platības un tādējādi samazinātu izmaksas. Uh, Šie uzņēmumi pat, ja tie strādā kopā, tiek uzskatīti par atsevišķiem uzņēmumiem, par ģimenes uzņēmumiem, un mm, šī palīdzība īsnībā nekur neparādās. Statistika to vispār nevar ņemt vērā. Man būs eh, piemērs tagad no Vācijas. Vācijā eh, no eh, vidējais saimniecības līmums no 91. līdz 2010. gadam bija 22 hektāri līdz uh, eh, 40 hektāri. Tātad 91. gadā tie bija tikai 22 hektāri, bet 2010. jau 40 hektāri vidējais uh, lauksaimniecības uh, saimniecības lielums. Tas nozīmē, ka tikai 19 gados šī apstrādājumā platība ir divkāršojusies. Mums arī ir jāpaskatās, kādā veidā tas varēs um, rasties. Arī mājās man visi, neviens īsti tā nevarēja palīdzēt. Pēc tam es skatījos tā uzmanīgāk uz uh, tirgotās uh, lauksainiecības tehnikas datiem. 2000. gadā Vācijā tika pārdoti 5000 traktoru ar jaudu 74,74 74 kWh, un tolaik tie bija 50% no visiem pārdotajiem traktoriem Vācijā. Tagad eh, paskatīsimies, kas notika pēc desmit gadiem, un tad Vācijā tika no, pārdoti 9000 traktori šajā pašā jaudas klasē. Tas nozīmē, ka tie jau bija 74% no visiem tirgotajiem traktoriem. Nu, eh, tā nav tāda pēkšņa modas tendence, ka visi vēlas tagad lielākus traktorus. Vienkārši tas eh, izrādījās lētāk, viņi vēlējās ietaupīt darba laiku, viņi vēlējās vairāk platības apstrādāt un darīt to īsākā laikā un ar lielākiem traktoriem. Tas nozīmē, ka darba platības ir ļoti pieaugušas, tīrumi ir uh, savienoti un līdz ar to ir vajadzīga piemērota tehnika. Tieši tāpēc ir vajadzīgi šie daudz lielākie traktori. Tas nozīmē, ka tie ir jau 75 kW traktori, uh, un tās ir arī ļoti lielas piekabes, e, un šos traktorus bieži vien izmanto vairāki e, kaimiņi kopā. Šādā veidā šis darbs tiek zināmā veidā aizstāts, un īstenībā šis vidējais skaitlis dažu gadu laikā ļoti pieaug. Ļoti e, līdzīga ietekme ir jūtama arī piensēmniecībā, cūkopībā un arī putnkopībā. Arī šeit koncentrācija ļoti pieaug. Uh, Vācija šeit nav kaut kāds īpašs gadījums. Es negribētu šeit teikt, ka Vācijā šī situācija ir ļoti īpatnēja. Ja mēs paskatāmies uz Eirostat datiem, tad mēs redzam, ka lielie lauksaimniecības uzņēmumi tiek iedalīti pēc apstrādājumās platības. Un ja mēs paskatāmies uz šo lielāko klasi, kur ir um, mm, zem diviem hektāriem līdz pat de desmit hektāriem lauksaimniecība apstrādājumās zemes, tad no 2003. līdz 2010. gadam, septiņu gadu laikā, eh, šādu uh, uzņēmumu skaits ir uh, samazinājies uz pusi. Tad, tad, tad pusi no šiem uzņēmumiem ir pazuduši. Kur tad šī platība ir palikusi? Platība, protams, ir nonākusi lielākos uzņēmumos. Un te ir runa par uzņēmumiem, kuriem ir vairāk nekā 100 hektāra zemes. Tas nozīmē, ka uzņēmumi pieaug, šie uzņēmumi ir pieauguši un līdz ar to tie ir kļuvuši daudz konkurētspējīgāki. Tā ir tendence, ka uzņēmumi ar vien kļūst lielāki, un tas attiecas arī uz ģimeņu saimniecībām. Ja mēs vēlamies saprast, kāda īsti izskatās eh, lauksaimniecība, tad mēs nevaram skatīties tikai uz vidējiem statistikas datiem. Mums noteikti ir jānodrošina uh, daudz sīkāki un detalizētāki pētījumi, lai mēs varētu saprast, kā šīs atšķirības veidojas. Pētījumi rāda, ka investīcijas lauksaimniecības ģimenes uzņēmumos e, ir ārkārtīgi atšķirīgas, tātad ir pastāv ļoti lielas atšķirības investīcijās starp dažādiem ģimeņu uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka uh, šīs atšķirības uh, parāda uh, to, ka ģimeņu uzņēmumi ir ārkārtīgi dažādi un daudzveidīgi. Mēs tagad nedrīkstētu pieļaut kļūdu un šos lielos augošos uzņēmumus, kas ir arī ģimeņu uzņēmumi, kaut kādā veidā tagad nobremzēt. Protams, arī mazi uzņēmumi, kas darbojas naturālajā saimniecībā ļoti daudzos Eiropas reģionos, uh, ir ļoti būtiski, un tie ir jāsaglabā, lai ģimenes varētu pelnīt sev iztiku. Taču mums ir arī jāatcerās, ka ir arī daudz uzņēmumi, kas ar augstu mehanizācijas un specializācijas pakāpi e, strādā pie ļoti kvalitatīvas un ekoloģiskas produkcijas. Un tādējādi tiek e, pabaroti un var dzīvot ļoti daudz cilvēki. Visi ģimeņu uzņēmumi, vai nu tie būtu mazi vai lieli uzņēmumi, Es domāju, ka mums vajadzētu uzklausīt Rēmersis kundzes kritiku, mums patiešām vajadzētu piestrādāt pie definīcijas, taču vienalga par kādu uh, lielumu klasi mēs šeit runājam, visi e, ģimenes uh, lauksaimniecības uzņēmumi ir pelnījuši mūsu atbalstu. Piemēram, mums ir jādomā par izpratni par vīdi, par to, ka e, iedzīvotājiem ir jānodrošina arī e, zemāki, zemāki produktu, zemākas produktu cenas. E, Tāpat arī ir jānodrošina, lai ražošanas izmaksas samazinātos. Visi šie aspekti attiecas gan uz maziem, gan arī uz lieliem uzņēmumiem. Vajadzētu nodrošināt, lai zemnieku zem arī paliktu zemnieku eh, ziņā. Tas eh, ir bijis ļoti būtiski gan Vācijā, gan arī citās Eiropas Savienības valstīs. Par to ir ļoti daudz diskutēts dažādos līmeņos Vācijā, gan um, valsts līmenī, gan arī federatīvo zemju līmenī. Ir jāsaprot, ko īsti mēs gribam šeit pasargāt. Kas tad ir šie tik bīstamie investori? Vai tie nāk kaut kur no citām nozarēm, nevis no lauksaimniecības puses? Kādu konkurenci mēs šeit varam pieļaut? Bet pašlaik situācija ir tiešām tāda, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemes vajadzētu paturēt tieši šādā statusā. Tātad tās, tām vajadzētu palikt lauksaimniecībā. Visi pasākumi ģimeņu saimniecību atbalstam ir labi jāpārdomā. Mēs jau šodien no rīta dzirdējām, ka ir ļoti daudz eh, šādu uzņēmumu, un es to arī varu apstiprināt. Šie uzņēmumi vēlas darboties arī uh, kopējā pasaules tirgu konkurencē, tas būtu jāņem vērā. Uh, Mums arī ir jāsaprot, eh, kā vajadzētu kontrolēt šos uzņēmumus un kā eh, vajadzētu nodrošināt eh, regulējumu Eiropas Savienībā. Šo atšķirību ir ārkārtīgi daudz. Un kā jau es minēju, visi mazie ģimeņu uzņēmumi, tad, tad visi lauksainiecības uzņēmumi ir tādi, kas ir ļoti būtiski, un vienlaicīgi mums ir arī lieli uzņēmumi, kas arī ir ģimeņu uzņēmumi, un tie vēlas piedalīties konkurencē un būt konkurētspējīgi, un tas arī ir jāņem vērā. Bardzo dziękujemy. W tej chwili by... Liels paldies! Un tālāk pāriesim pie tās sadaļas, kas tiešām bija paredzēta pēcpusdienai. pēcpusdienai. Nu, protams, ja jums ir vēl kādi jautājumi tiem, kas uzstājās šajā sadaļā, un arī Davidovs kundze taču vēl ir joprojām ar mums, tad tos droši varat uzdot, uzdot tagad. Es gan nezinu, vai Henesijas kundze vairs ir šeit, šķiet, ka viņas vairs nav. Bet, ja jums bija jautājumi šīm abām runātājām, tad pilnīgi noteikti tos varat uzdot. Un tad dariet to, pirms mēs pārējām pie nākamā runātāja paneļa. Rozumiem, že one się pojawią zapewne później w całości. Cik saprotu, tad jums joprojām ir vajadzīgs zināms laiks, lai šos jautājumus noformulētu. Nu labi, jūs varat uzdot tos arī sanāksmes beigās. Nu tad virzīsimies uz, virzīsimies uz priekšu ar darba kārtību. Uh, Protams, ka lūdzam ir iepriekšējos runātājus palikt mūsu vidū. Nu, tagad pāriesim pie starptautiskajām perspektīvām. Pirmais runātājs ir Luciano Čentonse. Viņš ir no Eiropas izglītības un lauksaimniecības komitejas. Un viņam savukārt, un tūlīt pēc viņa savukārt uzstāsies Anri Rujē Dorfojas kas ir no Francijas lauksaimniecības pētniecības centra. Bet nu vispirms došu vārdu pirmajam runātājam, Čentonsas kundzam, kungam, lūdzu. Możemy, możemy powoli zaczynać. Lud, jums vārds. Uh, good afternoon. <clears throat> Thank you for. Labu pēcpusdienu visiem. Priecājos, ka piedāvājat man šo iespēju uzstāties. Centīšos jums izklāstīt, kāds viedoklis, teiksim, šādā kontekstā ir NVU. Nu, tas, protams, kontekstā ar atbalstu ģimenes saimniecībām. Esmu Lučāno Čentonce, strādāju CEFā kas ir Foksif federācijas e, dalībniece, tas ir katoļu, organi, tā ir katoļu organizācija. Foksif darbojas 70, 70 itāļu NVO, kas piedāvā starptautisku brīvprātīgu darbu, attīstības sadarbību. Uh, Un mēs, darb, mēs darbojamies jau vairāk kā 40 gadus, lai nodrošinātu godīgu un taisnīgu attīstību. Miljoniem cilvēku um, gan ziemeļos, gan dienvidos atbalsta mūsu šīs organizācijas aktivitātes un atbalsta līdz ar to arī ģimeņu saimniecības vēlamies sniegt savu viedokli par svarīgākiem šī, šo debašu elementiem, attiecībā uz instrumentiem, kas paredzētu ģimeņu saimniecību atbalstīšanai un tāpat arī pārtiks nekaitīgumu nodrošināšanai starptautiskās kampaņas ietvaros, kas saucas One Human Family, jeb respektīvi viena ģimene, pārtika visiem. To aizsāka pāvests Francis un eh, strādājam kopā ar organizāciju Caritas Internationalis tā visa pamatā ir, šīs, šīs kampaņas pamatā ir cilvēktiesība ievērošana. Uh, un dabas resursu aizsardzību un ierobežošanu. Mūsu darbs pievēršas pārtiks drošībai un suverenitātei vēlamies pārliecināties, ka tiesības uz pārtiku tiek nodrošināts katram individam, vai nu katram atsevišķi vai kopienai kopumā, atbilstīgi ekonomiskai piekļuvai, jābūt piekļuvai atbilstīgai pārtikai, tādai pārtikai, kas ir ražota un patērēta ilgspējīgā veidā, nodrošinot pārtiks resursus arī nākamajām paudzēm. Fox ir pieejas, pamatā ir mm, nepieciešami uzlikt daudz un dažādus uh, uzdevumus un lomas, ko zemnieki spēlē, tīpaši pievēršoties sieviešu lomai. Mēs strādājam plecu pie pleciem ar zemnieku un uh, fermeru ģimenēm, uh, nu, cenšamies mm, palīdzēt viņiem risināt problēmas, rast risinājumus, veidot partnerības. Uh, Eh, un ilgtermiņa attiecības vietējo kopienu ietvaros. Saimniecībās, tīpaši sievietes un jaunieši, ir galvenie spēlētāji. Un viņi nereti nespēja tikt galā ar pārmaiņām, eh, ar ko tie sastopas, un tāpēc nepieciešams veicināt kolektīvu un uz kopienu balstītu rīcību, kas būtu vērst uz visiem kopienas locekļiem un kas ļautu izplatīt informāciju attiecībā uz agroekoloģiskām inovācijām un mm, radīt tādējādi pievienot vērtību. Mēs redzam divus galvenos mērķus. Pirmām kārtām piedāvāt papildus spējas eh, fermeru ģimenēm vietējās kopienās un organizācijās tieši piedaloties lēmumu pieņemšanas procesos, tā lai ilgs, viņi kā ilgspējīgi spēlētāji var veidot šo ilgspējīgo lauku attīstību. Un otram kārtām uzla, uzlabot iespējas tiešā veidā piekļūt resursiem jo, protams, ka ļoti strauji mainās struktūrālie un vidas e, nosacījumi. Šī pie, pie, pieeja atbilst e, pārtikas demokrātijas koncepcijai. Kopējā atsauce atsauc, e, kopējā pieeja ir integrēta un balstiet uz procesiem. Te piedāvājam zināmas pamatnostādnes rīcībai un lūk, lūk tās. Galvenokārt nodrošināt pašpatāriņu sa saimniecībās un samazināt atkarību no ārējiem, e, ārējiem avotiem, izmantojot vietēju organizāciju tīklus un kooperatīvus un uzlabojot piekļuvu vietējiem tirgum. Otram kārtām atbalstot nacionālas un reģionālās fermera organizācijas, lai veicinātu demokrātiju un atskaitīšanās spēju tā lai viņi būtu pārstāvošas interesētas puses arī lēmumu pieņemšanas procesos dažādos politiskos un teritoriālos līmeņos. Trešām kārtām pieņemt agroekoloģiskas sistēmas e, saimniecībās vienlaikus eh, sadarbojoties ar pētniecības sektoru un pamatojoties uz ģimenes saimniecības vajadzībām, respektīvi eh, lauksaimniecība, mežsaimniecība, lopkopība, zemes pārvaldība, zināšanas par sociālām vērtībām, tālāk veicinot arī pārtikas ražošanas diversifikāciju un eh, vērtību ķēdē, iekļaujot vietējās pārtikas sistēmas attiecīgi šo papildus vērtību iegūstot pašiem. Ceturtām kārtām informēšana un, un izglītošana vietējā līmenī, lai zemnieku ģimenes patiešām kļūst par reālu sociālo un ekonomisko spēku vietējai attīstībai. Foks ir pieredze liecina, atsevišķi instrumenti e, un to efektivitāte var novest pie dzīves apstākļu uzlabošanās lauku saimniecībās un ģimeņu saimniecībās. Šī instrumenta izstrādāti, lai palīdzētu gūt rezultātus un veicinātu darbības efektivitāti gan vidējā, gan ilgtermiņā. Tie ir instrumenti, kas garantē iespēju aizsargāt un iegūt īpašuma tiesības un izmantošanas tiesības uz zemi, jo tas ir galvenais pamata ražošanas līdzeklis pārtikas nekaitīgumu vajadzībām. Tas nozīmē, ka jāatbalsta vietējo fermeru organizācijas, lai palīdzētu atzīt zemes īpašuma tiesības un izmantošanas tiesības, lai aktivizētu juridiskā atbalsta instrumentus, nodrošinātu piekļuvi aizdevumiem un mikroaizdevumiem. aizdevumiem un stātos pretim tai vardarbībai un ļapratīgai izmantošai, kas neret nāk no vietējiem politiskiem līmeņiem uh, un nodrošināt ģimenes sem, uh, sem, semniecību svarīgumu pārtiks ražošanā. Ir nepieciešams nodrošināt arī piekļuvi sēklām, tā lai tās varētu tikt attiecīgi selekcionētas, uzraudzītas un uzlabotas laika gaitā, tādā veidā samazinot atkarību no daudznacionālajiem uzņēmumiem, kas nereti ir monopoli sēklu tirgu. Lai varētu piešķirt papildus iespējas un nodrošināt organizacionālās un mārketinga kapacitātes šādām ģimenes saimniecībām, ir nepieciešams veicināt kooperatīvo un tādu sabiedroto garu, kas ir ļoti svarīgi gan vietējā, gan nacionālā vērtību ķēdes kontekstā pār, pārtikas ražošanas instrumentu ietvaros un patēriņa ietvaros ir nepieciešams ilgtermiņā veidot uz kopienu pamatot informācijas izplatīšanu, kas būtu vērsta uz izglītību, lai nodrošinātu atbilstīgu uzturu e, jau no bērna kājas, lai radītu arī informētību par pārtikas vērtību ģimenēs, saimniecībās, tātad mātēs un skolās, lai nodrošinātu, lai, lai patēriņš notiktu informētā un apzinātā veidā. Tāpat arī nepieciešams vietējām kopienām palīdzēt eh, pretoties dažāda veida stresiem, kas nāk no, liel, no mm, plašāk, no, no ārpuses. Ir jā, jāvadās eh, pēc kopienas epidemioloģijas principa. Klimata pārmaiņu ietekmes mazināšana savukārt ietver sistemātisku rīcību cīnoties pret eh, tādām trauslām un marģinālām eh, vidēm un, un riskiem, ar ko tam sastopas. Ir nepieciešams uzlabot agroekoloģiju, un tas ļaus uzlabot, piemēram, augsnes struktūru, palielināt organiskās vielas tur, uzlabot ūdens glabāšanas kapacitāti augsne un tā tālāk. Ir ārkārtīgi svarīgi eh, skatīties sejā krīzē, ko sastopas ģimenes saimniecības, jo kulturāli saim, lauksaimniecība ir devalo, devalvējusies. Ir vajadzīgi tādi instrumenti, instrumenti kā izglītība, prasmi izplatīšana, lai varētu uh, atkal šo statusu pacelt. Mums ir ļoti daudz piemēri, kur šie instrumenti tikuši izmantoti. Ringa reģionā Pansānijā tā tas tika darīts vietējie mm, lopkopji eh, varēja izmantot kopējās mārketinga iespējas trijos savākšanas centros un varēja nodrošināt atbilstīgu tirgu eh, līdz ar to pārdodamajiem pienam un gaļai. Apmēram 5000 eh, cilvēki organizējās fermeru organizācijā. Pārsvarā tās bija nu, pavisam nelielas saimniecības, ģimeņa saimniecības. Tik iesaistīti arī veterināri, un 12 litri uz govi bija piena ieguve. Daļēji produkcija tika pārdota fabrikai, pārstrādes kapacitāte bija 5000 litru dienā, 3500 eh, maksimālā kapacitāte. Tirgus pienam un jogurtiem ir vietējais tirgus šai gadījumā, nu, un arī sieši tika pārdots vietējā līmenī. Ieņēmumu audzētājiem laikā no 2010. līdz 2012. gadam palielinājās par 130%. Piens tika izplatīts eh, katru nedēļu arī pamatskolām reģionā tādā veidā palielinot piena patēriņu reģionā. Realizējot šo projektu, mēs saņēmām atbalstu arī no ļoti svarīga Itālijas uh, ko, pienražotāja kooperatīva. Un tas, jāsaka, bija, tika, veid, šī sadarbība tika veidot uz bezpēļņas pamatiem un secinājums. Pieredze, ko guvām, sadarbojoties ar NVO liecina, ka mūsu izsēdētie instrumenti ir efektīvi un var darboties gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Uh, nepieciešama atjaunot uzmanība tām politām, kas ļauj cīnīties pret to agroindustriālo modeli, kur ir lielās saimniecības. Ir jāatbalsta pasākumu mazajiem ražotājiem, ir jāvēršas pret šo zemes sagrābšanas problēmu, piemērojot standart, standartus par atbildīgām investīcijām, regulējot tirgus spēkus, dodot priekšroku godīgai konkurencei izmanto, atzīstot to, ka, ka šādām ģimenes samniecībām ir kultūrāla un vides vērtība ir nepieciešams atcelt visu veidu subsīdijas lielām korporācijām un e, stāties pret ģēmo, ko vēlas ieviest multinacionāli uzņēmumi. Un tāpat arī jāvērš pret biopirātismu. Ir jānodrošina vietējo fermeru pras, prasmju apmaiņa un informācijas apmaiņa, tāpat jāatbalsta mazie ražotāji. Lielāks uzsvers, mūsuprāt, ir jāliek uz pētniecības finansējumu, lai atbalstītu ģimenes saimniecības. Paldies!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 mazām lauksaimniecībām ir nepieciešams lielāks reģionālais atbalsts. Tas ir jāīsteno reģionālā politika, kas sniegtu atbalstu uh, mazajām saimniecībām. Jo šīm saimniecībām ir ne tikai uh, ekonomiskas funkcijas, bet arī sociāls un teritoriāls funkcijas. Šīs uh, saimniecības netik daudz ietekmē tirgu situāciju un tādēļ tām ir nepieciešams arī lielāks atbalsts atbalsts palīdzot mazajiem uzņēmumiem, lauksaimniecības uzņēmumiem, mēs nekropļojam konkurenci. Pie šā jautājuma mēs vēl atgriezīsimies, bet tagad es dodu vārdu nākamajam runātājam. Tas ir Henri Rouillet d'Orfois. Sorry. Je, je, vais, je projetterai quelques chiffres tout à l'heure. Tātad man lūdza runāt par kopīgajiem izaicinājumiem un arī par atšķirībām, pretrunām, kas pastāva lauksaimniecībā starp Eiropu un citu pasauli, starp ziemeļiem un dienvidiem. Uh, es gribu teikt, ka ir daudz kā kopīga. Ir kopīgi izaicinājumi, ar ko lauksaimnieki saskaras visā pasaulē. Šeit ir trīs galvenie izaicinājumi. Jāpabaro 7 miljārdi iedzīvotāji, drīz to jau būs 9 miljārdi. Ir ilg ilgtspējīgi jāpārvalda dabas resursi, kas ir pieejami pasaulē, dabas vide, un treškārt ir jānodrošina atbilstoši atalgojums 40% eh, eh, darba spēka, kas ir pasaulē. Pizāni eh, reiz ir rakstījis, lai pabarotu pasauli, mums ir vajadzīga visa pasaules lauksaimniecība un varētu arī piebilst, lai pārvaldītu ilgtspējīgi visus dabas resursus un lai pienācīgi uh, samaksātu 40% strādājošo, mums ir nepieciešama arī šāda uh, lauksaimniecība, kas ir daudzveidīga un uh, ja lauksaimniecība pazustu atsevišķos uh, pasaules reģionos, sekas būtu katastrofāls. Tātad mums ir vajadzīga visa veida lauksaimniecība un ir nepieciešama daudzfunkcionāla lauksaimniecība. Otrā kopīgā iezīme ir tāda, ka visā pasaulē ir vajadzīga trīskārša lauksaimniecības revolūcija. Pirmkārt, jānodrošina intensifikācija ražošanā, jo pēc statistika statistikas datiem pēc pasaules lauksaimniecības organizācijas aprēķiniem lauksaimniecības ražošanas apjomam būs jāpieaug par 75% eh, līdz 2050. gadā. To nevarēs eh, panākt palielinot apstrādājumās platības tikai, bet eh, būs jāveic intensifikācija. Otrkārt ir jāuzsāk agroekoloģiskā revolūcija. Katrā Eh, gadījumā tas nozīmē, ka pilnīgi būs jāmainās lauksaimniecības ražošanas veidam. Un treškārt ir arī jāveido integrējoša lauksaimniecība, nodrošinot daudzas un pienācīgi apmaksātas darba vietas lauksaimniecības nozarē. Trešā iezīme, kas ir līdzīga uh, visiem lauksaimniecības veidiem, ir nepieciešams īstenot uh, valsts sabiedrisko politiku un starptautiska līmeņa regulējumu. Tā tad ir jānodrošina piekļuve zemei. Mēs īpaši uzsveram uh, nodrošināt drošu zemes lietojumu. Piemēram, Francijā lauksaimniekiem eh, eh, labāk eh, patīk pastāvīgs lauksaimnieka status, nevis tā, ka pastāvīgi ir jāuzpērk zeme no tiem lauksaimniekiem, kas, kas pārtrauc savu darbību. Otrakārt ir nepieciešams pie, nodrošināt piekļuvi tirgumu, nodrošināt rentablas un stabilas cenas Un, protams, ir uh, jāīsteno valsts politika, jo tirgus pats nespēja sevi regulēt. Uh, gluži pretēji pastāv tendence, ka šī nelīdzsvarotība arvien pieaug. Tālāk ir nepieciešams nodrošināt arī pieju uh, kredītiem, jo galvenais finansējuma veids ir nevis uh, subsīdijas, valsts finansējums, bet eh, gan eh, paši lauksēmnieki nodrošina šīs investīcijas, un eh, tās ir iespējams īstenot tikai tad, ja ražojuma cenas ir rentablas. Tas pats arī sakāms par investī, inovācijām. Uh, Tāpat par kredītlikmēm tika aprēķināts, ka lauksaimnieki nevar maksāt vairāk par 3% gadā procentu likmi. Un uh, ir daudzas valstis, kur šādi kredīti vairs nav pieejami un ir arī mikrokredīti pieejami, nu jau ar 3% nevis gadā, bet mēnesī, un lauksaimnieki vienkārši vairs nespēja atmaksāt šādus kredītus vēl viens politikas, eh, vēl viena politikas joma ir eh, jāveido publiskās infrastruktūras, piemēram, saldēšanas iekārtas, pētniecība jāatbalsta. Tāpat ir jānodrošina piekļuve atbilstošām tehnoloģijām, uh, ir nepieciešams uh, atbalstīt inovācijas uh, lauksaimniecībā, piemēram, Āfrikas uh, valstīs. Uh, Diemžēl uh, šādi pasākumi vairs netiek veikti, jo ir uh, uzspiesti taupības pasākumi, dažkārt to kompensē nevalstiskās organizācijas, dažkārt labāk, dažkārt ne. Privātais sektors neveic ieguldījumus, jo nabadzīgajās valstīs lauksaimniecība nenes nekādu peļņu. Un tad veidojas ražotāju organizācijas, kuras uh, apvienojas, lai uh, veiktu šādus pasākumus. Uh, vēl divi komentāri par valsts vai publisko politiku. Šeit ir runa ne tikai par uh, lauksaimniecības politiku vai atbalstu ģimenes lauksaimniecībai. Brazīlijā, piemēram, līdztekus eksportējošai lauksaimniecībai tiek attīstīta ģimenes lauksaimniecība. Un šeit tika izmā, veikti vairāki pasākumi. Pirmkārt, lai tika apkarota nabadzība lauku reģionos. Politika bija eh, nosaukta Brazīliju bez nabadzības, tātad galvenais mērķis nebija tieši lauksaimniecība, bet visnabadzīgie cilvēki, visnabadzīgākie cilvēki tomēr dzīvoja lauku reģionos. Tālāk tika arī uh, īstenoti uh, infrastruktūras veidošanas pasākumi šajos reģionos, tāpat Brazīlija arī tiek nodrošināta kreditēšana. Uh, Uh, valsts uh, iepērk 45 miljonus maltīšu skolu ēdnīcām, un vismaz 30% no šī apjoma tiek iepirktas ģimenes saimniecībās. Tātad uh, šeit ir ne tikai lauksaimniecības, bet arī sociālie, uh, vides, uh, teritoriālā plānojuma un citi pasākumi. Eh, mēs, eh, protams, redzam, kādas ir šīs problēmas. Nav pat eh, nepieciešams rīkot pārāk daudz visādu sanāksmju, bet nepietiek tikai ar ģimenes lauksaimniecību. Publiskās politikas īstenošanā ir jā pievieto vieno citi kriteriji, teiksim, mazās kalnu saimniecības, lai varētu uh, precīzāk orientēt atbalstu, jo nepietiek runāt tikai par ģimenes uzņēmumiem, jo tie arī ir ļoti atšķirīgi. Ir arī tādas saimniecības, kam īpaši palīdzība pat nav nepieciešama. Kādēļ īpaša uzmanība tiek pievērsta ģimenes lauksaimniecībai pēdējo gadu laikā, jo 2007. 8. gada krīzes laikā Eh, notika eh, spekulācijas arī ar lauksaimniecības zemēm, lauksaimniecības produktu tirgu un eh, bija, tika konstatēts, ka ģimenes lauksaimniecība veic savu uzdevumu, ka tā ir ļoti liels īpatsvars pasaules lauksaimniecībā un tādēļ šis lauksaimniecības veids arī uh,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 runa par citu lauksaimniecības modeli līdztekus uh, tām modelim, kur tiek ie, ie, ieguldīts daudz ārvalstu kapitāla vai kaut kas um, tam līdzīgs. Uh, tālāk par līdzsvaru trūkumu. Ir lielas atšķirības starp dažādiem reģioniem, starp valsts īstenēto politiku šajos reģionos. Es neiedziļināšos arī šeit pārāk detaļās. Tātad uh, lauksaimniecība pēc definīcijas eh, tiek eh, pastāv dažādos atšķirīgos reģionos, kur ir atšķirīgi dabas apstākļi un eh, šie tie konkurences kropļojumi ir saistīti ne tikai ar subsīdijām, bet arī ar ļoti atšķirīgiem dabas apstākļiem un ir grūti konkurēt uzņēmumiem, saimniecībām, kas kas atrodas ļoti atšķirīgos apstākļos, un tas noved pie pakāpeniskas koncentrācijas šajā uh, reģionā. Tālāk uh, lauksaimniecība dienvidu zemē šeit es runāju par nabadzīgākām Āfrikas un Āzijas valstīm nesaņem nekādu atbalstu, un arī nav nekāds aizsardzības līmenis nodrošināts. Ja mēs runājam par Rietumu Āfriku, tas ir uh, Uh, pasaules atvērtākais reģions. Šeit ir tikai 5% muitas tarifs. Un uh, šis reģions ir ļoti nekonkurētspējīgs no vienas puses un no otras puses atvērts uh, pasaulē. Un ja lauksaimniecība nesaņem atbalstu un nav aizsargāta, tad ir grūti uzvarēt šajā cīņā, kas notiek pasaules mērogā lauksaimniecībā. Ja mēs vēlamies, lai lauksaimniecība attīstītos visur pasaulē, ir jāaizsargā un jāpalīdz tiem, kam atrodas neizdevīgākā situācijā. Lauksaimniecība Āfrikas valstīs ir ļoti būtiska nozāre. Uh, Uh, tur svarīga ir ģimenes lauksaimniecība, un mums tiek pārmests, ka šīm saimniecībām liek, tiek liekts tas atbalsts, kas ar kopējo lauksaimniecības politiku tika sniegts Eiropas uh, kontinentā savu laiku un kas turpinās. Es gribēju vēl uzsvērt vienu punktu, proti uh, nodarbinātības jautājumam. Tas ir trešais uh, izaicinājums, ja tā varētu teikt. Mēs esam praktiski vienprātīgi, mēs apzināmies to, ka no vienas puses ir uh, jāintensificē lauksaimniecības ražošana, ka ir nepieciešama uh, ekoloģiska lauksaimniecība, bet maz tiek runāts par nodarbinātību šajā jomā, par agrodemogrāfiskajiem jautājumiem. Un jāsaka, šeit drīzāk ir vēsturisks nekā geogrāfisks atšķirības. Āfrikā lauksaimniecībā strādājošie ir 65%, Āzijā 50-55%, SAO mazāk par 5%, Francijā 3%, ASV 1,7%, vidējais rādītājs pasaulē 40%. Šī pāreja uh, Eiropā no 60% uz 3% ir notikusi 150 gadu laikā. Kāda situācija ir šobrīd nodarbinātības ziņā pasaulē? Pietrūkst aptuveni 1 miljārds darba vietu saskaņā ar starptautiskā darba biroja datu valstiem, lai tātad mm, līdz ar to nav visiem mm, iedzīvotājiem pieeja darbam un ekonomikai. Un kādas ir prognozes līdz 2050. gadam? Mēs varam iedomāties aptuveni, cik darba vietu būs jārada līdz 2050. gadam, un ja vēl pieskaita tos cilvēkus, kas jau ir bez darba, tātad 900 miljoni eh, no, no 15, eh, vecumā no 15 līdz 65 gadiem. Nākošais faktors ir uh, demogrāfiskā attīstība. Visi ir viensprātis, ka pasaules iedzīvotāju skaits pieaugs par aptuveni diviem miljārdiem šajā laikā un e, tiks arī e, likvidētas darba vietas lauksaimniecībā. E, un tas varētu būt 2,6 miljārdi un 1,7 miljārdi jaunu darba meklētāju. Tātad, ja visus šos faktorus saskait kopā, tos, kam jau šodien nav darba, uh, demografiskā attīstība un arī, uh, ja lauksaimniecībā notiek uh, intensifikācija, tad, protams, uh, līdztaks darba vietu likvidēšanai tiks arī radītas jaunas darba vietas, tad šie skaitļi ir milzīgi Un līdz ar to eh, šis modelis, kā lauksaimniecībā strādā tikai 3% iedzīvotāji, ir absolūti nereāls Āfrikai un Āzijai, jo šie uh, zemnieki, kam vairs nebūs darba lauksaimniecībā, būs ļoti aktuāla problēma un vajadzēs arī uh, iesaistīties uh, centrālajām varas iestādēm un tikai uh, Eh, ģimenes lauksaimniecības uzņēmumi, kas ir ilgtspējīgi un integrējoši, spējas palīdzēt rā, eh, šo problēmu atrisināt. Paldies! Paldies! Liels paldies, ka prezentējāt mums ģimeņu saimniecību starptautiskos aspektus. Ir interesanti uzzināt, kā tas izskatās citos pasaules reģionos, un redzam, ka pastāv ļoti liela daudzveidība, ko dažkārt ir grūti iztēloties. Tagad varbūt mēs varētu norganizēt nelielu jautājumu un atbilžu sesiju, tā lai šo mūsu uzklausīšanas daļu mēs varētu slēgt. Agņūkungs bija pirmais, kas vēlējās izteikties, pēc tam Vojčakovska kungs un tad Kopulus Santus. Paldies, priekšādātāji! Gribu tagad vērsties pie visiem šīs dienas runātājiem. Pastāv divi dinamikas veidi, divi veidi, kā Lielbritānija attīstās lauksaimniecības, neizskatoties uz nekādiem KLP pasākumiem vai KLP reformām. Un viena attīstība ir vertikāla integrācija, kur lielveikali vēlas absolūtu izsekojamību. Ģimenes saimniecības īpašnieks saprot, ka viņš atsakās no savas neatkarības, bet viņam tiek garantēta konkrēta saprātīga cena par savu produktu, ja viņš izmanto to, ko lielveikals viņam liek izmantot, jo lielveikaliem ir vajadzīga izsekojamība un viņi, viņiem ir jāsaprot, no kurienes šis produkts ir radies. Un tas nozīmē, ka ģimenes saimniecība šādā scenārijā var izdzīvot, taču viņi vairs nav tik neatkarīgi, kā viņi vēlētos. Vai runātājiem nešķiet, ka šis ir slikts attīstības modelis? Tas it kā ļauj mums izvairīties no importētiem produktiem. Ja lielveikals uh, tirgo importētus produktus, viņi nevar garantēt šo izsekojamību. Šī dinamika ļoti attīstījās tieši tad, kad mēs uh, dzirdējām par zirga gaļas skandālu pirms pāris gadiem. Viens no mūsu lielveikaliem teica, ka pārdod lielopu gaļu, bet kas izrādījās uh, zirga gaļa. Uh, Tas būtu viens attīstības veids. Otrs attīstības veids ir šāds. Teiksim, saimnieki saka, ka viņi ir visu laiku audzējuši cūkas. Viņi labi pārzina riskus, zina, eh, ar ko viņi riskē, audzējot cūkas un tās pārdodot. Tagad viņi savas iekārtas izīrē ļoti lielam uzņēmumam, pārdod arī savu darbu spēku šim lielajam cūkopības uzņēmumam. Tas nozīmē, ka viņi vairs nav zemnieki, viņi ir vienkārši izīrētāji un darba spēka nodrošinātāji. Arī šāds attīstības modelis kļūst arvien populārāks. Kā jau es minēju, šādas situācijas patiešām notiek, un tas notiek bez jebkādiem impulsiem no Eiropas. Ja tā notiek arī citās valstīs, tad iespējams ir jūtama arī pretestība no iedzīvotā puses. Ja zemnieks vēlas paturēt vienu tūkstotu piena govju, viņam ir vajadzīga plānošanas atļauja ēkām, un pavisam ātri iedzīvotāji, vietēji iedzīvotāji sāk protestēt. Pat ja govis turētu ārkārtīgi modernos, labos apstākļos, pat ja tiktu pastāvīgi ap, um, atalgots veterinārārsts, un pat ja uh, Eh, viss tiktu ļoti modernā veidā nodrošināts tā, lai nekāda smaka neizplatās gaisā, pat ja visa eh, šī uh, iekārta būtu ārkārtīgi moderna, veselībai droša un ekoloģiska. Taču šķiet, ka daudzus manā valstī uztrauc tas, ka viņu uh, dzīves vietā kaut kur netālu atradīsies tik daudz lopu. Es gribētu zināt, vai paneļa diskusiju dalībniekiem ir kas sakāms par uh, manis aprakstītajām situācijām. Paldies, tagad Vojčikovska kungam vārds. Paldies, priekšādātāji. Liels paldies par diskusijām. Patiešām interesanti tajās klausīties. Es vēlētos pateikties visiem runātājiem par ārkārtīgi interesantajām prezentācijām. Jautājums par ģimeņu saimniecībām mums ir ļoti tuvs. Manā valstī Polijā šis jautājums ir patiešām īpašs. Polijas konstitūcijā ir nosacījums, kas paredz, ka lauksaimniecības sistēmā Polijā balstās uz ģimeņu saimniecībām. Tātad jau ilgu laiku ir jūtams spiediens izmainīt šo nosacījumu. Tātad sagatavot reāli tiesību aktu, kas dotu konkrētas priekšrocības ģimeņu saimniecībām. Šķiet, ka Eiropas tiesību akti rada šķēršļus. Ja mēs vēlamies sagatavot šādu tiesību aktu, kas nodrošinātu priekšrocības ģimeņu saimniecībām, tad mēs redzam, ka tas runā pretrunā konkurences noteikumiem, brīvā tirgus nosacījumiem un tā tālāk. Tāpēc mums vajadzētu sākt reāls diskusijas par ģimeņu saimniecību priekšrocībām, kas būtu pamatotas ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Ja saimniecības kļūst ar vien lielākas, tās tiek mehanizētas, tad šīm saimniecībām drīz piederēs visa lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Ģimeņu saimniecību aizstāvība ir arī Eiropas lauksaimniecības modeļa aizstāvība, un nākotnē mums pie tā varētu pieturēties. Tas būtu viens. Otrs, par ko gribu iestāties, ir zeme zemniekiem. Mēs atrodamies ļoti atšķirīgā situācijā dalībvalstīs. Kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, mums izdevās vienoties par 12 gadu aizsardzības periodu mūsu zemē. Ārvalstnieki nedrīkst pirkt poļu zemi. Taču šis pārējais periods tagad tuvojas beigām. Mums ir dažādas regulas, un vienlaicīgi ir arī da ļoti dažādi nosacījumi dalību valstīs. Francijā ik viens var pirkt zemi, bet praksē To dara vietējais lauksaimnieks, un es to atbalstu. Tās ir lauksaimnieku leģitīmas tiesības. Tāda pat situācija ir Vācijā un arī daudzās citās vecajās dalībvalstīs. Es nezinu, kas notiek uh, citās jaunajās valstīs, bet uh, Polijā mēs redzam, ka zemniekiem nav nekādu iespēju konkurēt ar citiem. Šeit vairs nav pat runa par pilsonību. Piemēram, ja lauksaimnieks no citas valsts vēlas pirkt zemi Polijā, tad šeit nesaskatu nekādas problēmas, taču bieži vien tā nav. E, mēs uzskatām, ka pavisam drīz būs arvien lielāka nevienlīdzība. Zemnieki no nabadzīgākajām valstīm nespēs konkurēt brīvajā tirgū. Mēs uzskatām, ka šeit vajadzētu veltīt vairāk pārdomu. Šeit nav runa tikai par Poliju, šeit ir runa par visu Eiropas Savienību. Atšķirības tik vienkārši nepazūd. Vācijas austrumu federatīvās zemes Eh, jau 20 gadus darbojas pēc pilnīgi citiem principiem, bet vēl ar vienu mēs redzam ļoti lielas atšķirības. Mēs redzam, ka plaisa vēl ar vienu ļoti dziļa. Vēl sliktāk ir tas, ka tiešo maksājumu sistēma ir tik negodīgi sadalīta. Viens no runātājiem runāja par uh, ģenētiski modificētajiem organismiem. Es piekrītu, ka šādas saimniecības, kas nodarbojas ar ģēmo, būtu jāizslēdz no jebkādiem Eiropas Savienības atbalsta pasākumiem. Mēs nepanācām vairākumu strādājot pie KLP reformas, taču mums vajadzētu pieņemt lēmumu kādai lauksaimniecībai mēs dodam priekšroku nākotnē - dabiskai, tradicionālai vai ģenētiski modificētai. Es nedomāju, ka GMO vajadzētu atbalstīt ar Eiropas Savienības subsīdijām. Paldies! Paldies! Tā bija gandrīz vēl viena prezentācija, bet eh, paldies jebkurā gadījumā. Tagad kā Polos Santus kungs. Paldies priekšsādātāji. Es arī gribu pateikties visiem runātājiem par ļoti labajām prezentācijām. Pats nāka no valsts, kas ir neliela un līdz ar to ģimenes mēroga samniecība tur ir ārkārtīgi būtiska. 19. gadsimta sākuma revolūcija nu, noveda pie tā, ka īpašums vairs netika šaš, sašķelts arvien mazākos un mazākos gabaliņos. Jo tobrīd, nu, tik panāks tas, ka lielās ģimenes varēja nodot zem mantojumā. jo citādi šī zeme tiks sašķelt ar vien mazākos un mazākos gabaliņos. Es turklāt biju arī referents strādājot pie KLP reformas, un jāsaka, esmu visai lepns par paveikto, un man šis jautājums ārkārtīgi interesē. Interesē, kā tas sasaistās tieši ar šo lauksaimniecību, ar ģimeņu saimniecībām. Jo, protams, ka ģimenes saimniecība var būt daudz un dažādas darbības. Nu, tas var būt, teiksim, kāds pāris, kas strādā, viens no tiem nodarbojas ar lauksaimniecību, otrs varbūt strādā algotu darbu. Nu, protams, arī šajā ģimenes vienībā tad ir virkni dažādas funkcijas, kas jāpilda tās dalībniekiem. Ar KLP reformu es mm, zinām, ka ir bijušas plašas diskusijas par virkni jautājumu. Bija tādi deputāti, kas nevēlējās īstenot pasākums, kas atbalstītu. Tomēr mums izdevās tādus iekļaut kopējā dokumentā, tātad maziem eh, fermeriem, maziem zemniekiem nodrošinām eh, zināmas priekšrocības. Turklāt ietve, nodrošinājām arī maksājumu slieksni. Tāpat iekļāvām ekoloģizācijas, jeb grīninga pasākumus KLP. Apmēram 80% no resursiem tiks paredzēti tieši mazām saimniecībām, zem tem desmit hektāriem. Plāsas kundze, jūs kritizējāt atsevišķu saimniecības struktūras, bet ja šīs saimniecības, nu, neiesaistītos daudzās un dažādās darbībās, tad tādā gadījumā tās nebūtu dzīvotspējīgas, vai ne tā? un es nevēlos eh, redzēt ģimenes saimniecības eh, pārstāvis dzīvojam nabadzībā, tā ka viņi nevar nopelnīt mm, pietiekami, lai dzīvotu atbilstīgos apstākļos. Tāpēc ļoti svarīgi, ka viņi iesaistās dažādās darbībās, ka viņiem tiek piedāvāta izvēle un nav jāatsakās no lauksaimniecības kopumā. Portugālē ir ļoti labs piemērs pēdējos 25 gadus piensaimniecības sektorā. Pirms iestāšanās Eiropas Savienībā mums bija tūkstošiem mazu piensaimniecību. Nu, tagad palikuši tikai 7000 saimniecību. Pirms tam to bija tiešām desmitiem tūkstošos. Un tagad šīs 7000 saimniecības ražo divreiz vairāk piena nekā visi šis iepriekšējais skaits iepriekš kopā. Un tas tāpēc, ka ir intensificēta, protams, saimniekošana, ir efektīvāki mēri pasākumi, un šīs saimniecības darbojas arī daudz rentablāk. Līdz, dom, līdz ar to es domāju, ka ir vajadzīgs ļaut šīm saimniecībām apvienoties tādos kā grupējumos, nu nevis lai pieliktu punktu mazajām, mazajai lauksaimniecībai un saimniecībām, bet vienkārši tāpēc, ka pavisam vieni paši tomēr viņi nevar darboties. Varbūt viņi var grupēties šādos lūk grupējumos, nodrošināt atbilstīgus dzīves apstākļus un nu, gūt atbilstīgu algu no šīm darbībām. Tāpēc mans jautājums ir šāds. Jūs kritizējāt šīs struktūras. Bet kādā līmenī tad jums šķiet mums būtu jānodrošina šis um, definējums? Jāra kungs, tālāk Kalinovska kungs, un līdz ar to runātājs saraksts būs izsmelts. Paldies priekšādātāji! Sākšu uzdodot jaut, nu, atbalstot iepriekšējā runātāju uzdoto jautājumu, jā. Es šeit esmu pierakstījis, kas tad te ir slikts pie, pie, pie izaugsmas un attīstības. Mm Te es atminos vienu, um, vienu stāstu. Arī Vācijā mums taču ir bijušas šīs struktūrās pārmaiņas laika gaitā. un bija, protams, arī tāda, kas atstāja lauksaimniecību. Tas bija svarīgs priekšnoteikums lauksaimniecības reindustrializācijai, un reizēm struktūrāls pārmaiņas tomēr ir kā monēta ar divām pusēm. Uh, Ir tādi, kas dodas prom no laukiem, no saimniecībām, un tas varbūt nepieciešams reizēm, lai agroindustrija varētu attīstīties. Ģimenes saimniecības tīri struktūrāli, protams, ir e, svarīgas. Te, tā ir milzīga priekšrocība. Nu, piemēram, ja skatāmies uz ilgtspējību, jo tieši ģimenes saimniecības ir kaut kas tāds, kas ir burtiski ierakstīts cilvēka DNS. Tās ir ilgtspējīgas, un tās nodrošina arī tālāk nākamo paudzi. Pa jo tas paredz lūk saimniecības pārņemšanu un, un tā tālāk. Viņi jau domā paudzēm uz priekšu. Un tas ir iekļauts arī nu, šai kopējā juridiskajā formātā. Vēl viena lieta. Kā iepriekšējie runātāji teica, nu jā, pastāv problēmas ar to, ka iedzīvotāji aizplūst no laukiem, un tas var reizēm ietekmēt vesels reģions ir vajadzīgs tāds izaugsmas e, politikas, kas vērstas uz šīm grūtībām, jo nerad šiem cilvēkiem pēc tam grūti atrast darbu, kur citur. Ir, protams, ļoti grūti apturēt uh, cilvēku plūsmu, kas dodas prom no lauksaimniecības. Redzēm to var mēģināt ar dažādiem reģionālu, pol reģionālu politikas pasākumiem, izaugsmas politikas pasākumiem, un par to ir jādomā, lai nodrošinātu to, ka laukos tomēr vēl kāds arī paliek. Jo, ja mēs neļausim lauksaimniecībai attais, attīstīties tālāk pēc saviem ieskatiem, tad tādā gadījumā mēs tikai vēl pastiprināsim šo aizplūšanu kāds te, nu jā, kas, nu kāda vaina izaugsmē. Un man jāsaka personīgi, ir tādas bažas, kā jau es teicu, ka šīs ģimenes saimniecības, kas vēsturiski ir daļa no ikdienas dzīves, uh, un kas, protams, var tikt ieliktas politikas pasākumu pašā centrā un tās nodrošina pievienoto vērtību, bet ja runājam par šo saimniecību aizsargāšanu, uh, tad nedrīkstam to darīt, īstenot pārlieku, nedrīkstam tādā dūnu pēlī viņus te tagad ap, ietīstīt un cerēt, ka viss būs kārtībā. Protams, ka ģimenes saimniecības nodrošina daudz labumu, un mums ir jāspēj aizsargāt arī viņu intereses, protams, bet, nu, te nu uzdošu jautājumu doktorai Plāsai. Kā tad definēt, kā definēt ģimenes saimniecību ilgtermiņā? Jo struktūrās, struktūrās pārmaiņas norisinās šobrīd, te ir gan pozitīvas, gan negatīvas lietas, un tad ir šis lielais jautājums. Kas tad ir šī samienī, saimnie, ģimenes saimniecība? Un jāsaka, līdz šim nav skaidrs. Es gan jāsaka arī neuzstāju, ka man ir tāds zināšana monopols uz visu, kas tiek šeit atpriezt tālāk, ka ļinauska kungs lūdzu. Trīs lietas. Pirmām kārtām struktūrālās pārmaiņas 90. Eh, gadu vidū ļoti ietekmēja Poliju. Mums bija tūkstošiem eh, piensaimnieku Polijā, un šobrīd piensaimnieku skaits ir apmēram 180 eh, tūkstoši piegādātāji. Nu, jūs redzat, kā viss ir mainījies apmēram 20 gadu laikā. Bet es domāju, ka šīs pārmaiņas tomēr bija pozitīvas Un jāsaka, ka Polijā šīs pārmaiņas joprojām turpinās. Es domāju, ka tas ir mūsu interesēs. To saku kā Polijas pārstāvs. Jo Polija vēl nav nonākusi pie tā līmeņa, kādā jūs esat šeit rietumu Eiropā. Nu, gan ekonomisku, gan sociālu iemeslu dēļ. Un mēs arī nenonāksim pie tādas situācijas, kas šobrīd pastāv eh, rietumos. Otram kārtām. Man patīk tas, ko teica Plāskundze sakot, ka, lūk, ir jāpamatojas uz statistikas datiem, ka tiek pētīta situācija ar ģimeņu farmām, bet tāpat laikā jāņem vērā arī padziļināti citi faktori. Polijā ir 1,4 miljoni iedzīvotāji, kas iesnieguši prasības, lai saņemtu lauksemniecības atbalstu. Tas ir statistikas datu eh, radīts iespējas, eh, informācija, bet, nu, protams, dzīve turpinās. Un es pat gribētu teikt, nu, uzņemot šo risku, ka 30% no šiem prasību iesniedzējiem faktiski nav nemaz zemnieki, nav lauksaimnieki. Viņi vienkārši piesakās uz subsīdijām. Tāpēc, ka viņiem, lūk, tā nu ir sagadījies, ka piedara zeme, kur kādreiz ir bijusi saimniecība, kur kāds ir nodarbojies ar lauksaimniecību, bet šobrīd tas vairs netiek darīts. Un vēl viena lieta. Polijā pastāv bažas attiecībā uz šo brīvo tirniecību ar zemi pēc tam, kad iestāsies pārējais uh, perioda beigas. Jā, pastāv tādas bažas un bailes. Bet, nu, ļaujiet varbūt man pat tā konkrētāk runāt par to, ko teica mans kolēģis no Polijas, Vojčakovska kungs. Viņš teica, lūk, ja skatāmies, piemēram, uz Dānijas vai Francijas risinājumiem, pirms iestāšanās, pirms iestāšanās nolīguma parakstīšanas Eiropas Savienība, mēs ieviecām zināms instrumentus polijas juridiskajā sistēmā. Nu, piemēram, lūk, maksimālais ierobežojums. zemes apjomam, jo citādi, citādi piešķir, piešķirot valstī tiesības eh, atņemt zināmus hektāru skaitu. Nu, tas ir viens no tādiem instrumentiem, Un ir arī citi instrumenti, kas, ja tie tiek atbilstīgi piemēroti, eh, nu, varētu palīdzēt. Nu, otra lieta, vai tos vēlamies piemērot praksē, un tomēr ceru, ka mums izdosies polijā kaut kā šīs struktūrālās pārmaiņas kontrolēt. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Nu, par laimi, tīri par laimi, neviens vairs cits nevēlas izteikties, ne, tomēr, tomēr. Jā, man interesē tas, ko jūs teicāt par polijas lauksēmniecību. Viņš teica, ka jūs teicat, ka Polijā daudzi pieprasa subsīdijas, bet viņiem nav, bet viņi ne, nekultivē zemi, kas tiem pieder, vai šī zeme tikus iepriekš tikai kultivēta. Kas tad notiek uz šīs zemes? Vai tā vispār netiek kultivēta? Vai jūs varētu mazliet paskaidrot varbūt šo lietu? Jest, jest uprawiana może trochę nie inaczej, nie tak. Jā, nē, zeme tiek kultivēta, varbūt ne tik intensīvi, varbūt neprecīzi tika tas pateikts. Varbūt, ka, lūk, priekšsēdētājs saka, varbūt te bija kāds trūkums tulkojumā. Tak, jak powiedział pan przewodniczący, ta ziemia jest... Kā jau priekšsēdētājs pareiz teica, jā, šī zeme tiek apstrādāta, tiek kultivēta. Bet tas notiek tādā veidā, ka netiek nodrošināt, piemēram, oficiāli nomas līgumi. Nu, tā es to varbūt teiktu. Priekšsēdētājs turpina Paldies! Nu tad došu vārdu mūsu paneļu runātājiem. Lūkšu izteikties, protams, pēc iespējas lakoniskāk. Jā, ja, es danke für Ihre vielen Beiträge. Lielas paldies par eh, jūsu teikto. Un lielas paldies arī pieminētajiem piemēriem. Kā jau es minēju, statistika, protams, mums sniedz ārkārtīgi daudz piemēru, kas ir ļoti interesanti. Mēs redzam, eh, cik plašs ir eh, ģimeņu saimniecību diapazons Eiropā. Šodien es negribu nevienu nec kritizēt, nec arī vērtēt. Es vienkārši gribēju jums sniegt šos piemērus, jo bieži tad, kad mēs runājam par ģimeņu saimniecībām, uh, mēs vienmēr domājam tieši mazas ģimeņu saimniecības, un šeit ir ārkārtīgi daudz dažādu diskusiju, un man bija svarīgs to norādīt. Kā tad es vērtēju šo attīstību? Es domāju, ka mums ir jāskatās ilgtermiņā, un varbūt jāpaskatās ir mazliet eh, tālāk, īstenībā daudz, daudz tālāk. Uh, Paskatīsimies uz Jaunzēlandi. Tur piensaimniecības tirgus it kā vienu brīdi pilnībā sabruka, taču tagad mēs redzam, ka Jaunzēlande ir eh, pasaulē konkurētspējīgākā pienu ražojošā valsts. Mēs varam skatīties ar lielu saudzību, eh, skaudību uz Jaunzēlandes virzienā, ka viņiem ir izdevies eh, nodrošināt šos ekonomiski stabilos piensaimniecības uzņēmumus, viņiem ir izdevies šo tirgu atkal uzlikt uz kājām. Es negribu šeit tūlīt eh, vērtēt eh, dažādas valstis un dažādas struktūras. Jūs runājāt par Portugāles uzņēmumiem, kas ir slēgti. Arī šeit mums vajadzētu paskatīties detalizētāk. Izklausās, ka šeit ir notikusi ļoti ātra struktūras maiņa. Davidavas kundze runāja par uh, lauksaimnieku novecošanos. Iespējams, šeit ir runa par uzņēmumu izjukšanu, tāpēc, ka neviens no nākamās paudzes nevarēja šo darbu turpināt. Šie dažie uzņēmumi, kas ir izdzīvojuši, varbūt viņi tagad var darboties efektīvāk. Jebkurā gadījumā es nedomāju, ka šeit varētu vispārnāt un teikt, ka tas ir slikti vai tas ir labi. Tika runāts par aizsardzību, ko it kā nevajadzētu nodrošināt. Šeit es varētu piekrist, uzskatu, ka mums ir jāskatās uz tirgus attīstību. Ja uzņēmums konkrētā vietā nespēja izturēt konkurencie konkrētā ražošanas jomā, tad varbūt būtu pozitīvi šim uzņēmumam pārdomāt citas uzņēmējdarbības formas. Negribētu šeit lobēt un teikt, ka Mēs vēlamies atbalstīt tikai konkrētus uzņēmumus, kuriem ir konkrēts īpašības. Es uzskatu, ka mums vajadzētu paskatīties, kādas tad ir mūsu uzņēmējdarbības formas un kādā veidā mēs varētu izvirzīt prasības. Un nu, varbūt atbilstoši pēc tam arī skatīties, kā atvērt tirgu. Um, if I can answer to some of the Es, es arī atbildēšu uz dažiem no uzdotajiem jautājumiem. Daži no pieminētajiem elementiem, par, runājot par situāciju lauksaimniecībā un ģimenes lauksaimniecībā Eiropā sasaucas ar to, kas ir konstatējums Eiropā, tātad uh, piekļuve tirgumu Āfrikā. Šis piekļuvs struktūras organizācija. Mēs uzskatām, ka vietējiem ražojumiem pastāv vietējais tirgus. Uh, ja mēs runājam par atbalsta sniegšanu lauksaimniekiem Āfrikā, Āzijā vai Centrāla Amerikā un Dienvidamerikā, mēs nedomājam par eksporta tirgus atbalstīšanu. Pirmais uh, uh, solis uz priekšu ir spēja nodrošināt vietējo pieprasījumu pēc pārtikas. Un ir jāorganizē atbalsts vietējā tirgus attīstībā un uh, jānodrošina piekļuve šim tirgum. Tātad mēs uh, domājam par attīstību vietējam tirgu, bet balstoties uz Itālijā un vispār Eiropē, gu, Eiropā gūto pieredzi pēdējo 20 gadu laikā, Āfrikā ir uh, tāda situācija, kā Eiropā 50. un 60. gados runājot par atbalsta sniegšanu tirgus organizāciju, par piekļuvu tirgumu, par prasmēm arī tas pats sakāms un par lauksaimniecības sociālo vērtību, kas, piemēram, notiek Kenijā. Mēs e, tur darbojamies. Lauksaimnieki var e, ieguldīt naudu bērnu izglītībā, bet viņi zaudē potenciālos darbiniekus savā saimniecībā. Tātad bērni vairs neturpina šo darbu. Ja bērni tīpaši eh, zēni, eh, jauni vīrieši grūst izglītību, kādu diplomu, tad viņi eh, pamet lauksaimniecību. Un kas būtu jādara, lai mainītu lauksaimniecības modeli. Iedomāsimies, ka tas notiek Itālijā. Un kas notiek Itālijā? Vienīgā fakultāte, kurā pieaug studentu skaits, ir lauksaimniecības fakultāte. Tā tad ir liela interese par lauksaimniecību. Es nesaskatu nekādu problēmu ar um, Āfrikā um, ražoto lauksaimniecības uh, preču kvalitāti un izsekojamību. Paldies. Un tagad arī dodu vārdu nākamam runātājam. La première remarque. Euh, Jā, pirmais uh, um, komentārs mūsu angļu kolēģim. Mēs dzīvojam uh, globalizētā pārtikas sistēmā. Tātad masveida ražošana, masveida izplatīšana, masveida patēriņš. Un par to iestājas starptautiskā tirzniecības organizācija. Pasaules pārtiks ražošanas uh, sistēmā tam ir zināms priekšrocības cena, pieejamība un arī sanitārā drošība Protams, ir daudz problēmu joprojām, bet tomēr ir mazāk uh, ar pārtiku saistīto nāvis gadījumu tagad nekā sistēmā, kas ir sadrumstalota. Bet ietekme ir negatīva sociālā un vides jomā šādai sistēmai, to es arī norādīju. Mēs zinām, ka tiek uh, noplicināti dabas resursi, piesārņots uh, ūdens un arī sociālā jomā notiek uh, ražošanas koncentrācija un tiek zaudētas darba vietas šajā nozarē. Tāda ir reālā situācija. Un praktiski visur pasaulē uh, Uh, ir vērojama teritorializēta pārtiks uh, nodrošināšana sistēmas veidošana, tātad pārtiks ražošana tiek sasaistīta ar teritoriju, uh, tiek veidoti reģionālie pārtiks aprites ceļi, saistot patērētājus un pārtiks ražotājus, tiek pievērst lielāku uzmanību vides aizsardzībai, darba vietām. Um, un, un šāda sistēmas nav atgriešanās pagātnē, bet varētu teikt, ka tā varbūt ir postindustriālā sistēma, to mēs arī konstatējam pat ASV, kur mazo saimniecību skaits nesamazinās, krīze visvairāk ir skārusi vidējās saimniecības, jo mazajām saimniecībām ir uh, iespēja uh, kļūt pašpietiekamām. Tātad šīm jaunajām, šiem jaunajiem modeļiem būtu nepieciešams atbalsts, un arī patērētājiem tas patīk, jo tā ir kvalitāte, izsekojamība, un man rodas iespējas Eh, iepazīstoties ar reģionālo politiku Francijā. Francijā ir 22 reģioni, kuri visi atbalsta šo lauksaimniecības modeli. Ot, tā bija atbildes pirmo jautājumu. Svarīgs bija arī otrais jautājums par konstitucionālo tiesību jautājumiem. Kolēģis jau gan vairs neatrodas zālē. Es nezinu, vai ir speciāli tiesību akti nepieciešami, lai atbalstītu ģimenes uzņēmumus lauksaimniecībā un tos aizsargātu, bet ir nepieciešama lauksaimniecības politika. Francijā tas notika 1960. gados šāda reforma, tika likts akcents uz ražotāju organizāciju atbalstu. Un tā tad uh, vienā saimniecībā ir divas darba vienības, un uz to balstās arī uh, uh, uh, zemes tirgus politika. Mēs novēršam tādu lielu koncentrāciju. Uh, ir, uh, tiek dot priekšroka lauksaimnieku bērniem, uh, saimniecību ieguvē, protams, palielinās saimniecību platību, bet ļoti pakāpeniski. Un eh, runa arī par eh, saimniecību izmēru, skaitu un tā tālāk. Tas nav saistīts tikai šis jautājums ar lauksaimniecību, bet arī ar darba tirgu attīstību ja ir jārod darba vietas uh, visiem tiem, kas uh, vairs uh, pamet darbu lauksaimniecībā, un ja ir šīs darba vietas, tad, ir, tad jau tā var darīt. Francijā šīs um, struktūrārās problēmas parādījās 1970. gados, pirms tam um, bija iespējams nodrošināt darba vietas uh, bet ja eh, ir izveidojies struktūrāls bezdarbs 3-4 miljonu cilvēku, tad, manuprāt, nav nekādas jēgas eh, tagad rosināt arī mazos lauksaimniekus pamest laukus un doties meklēt darbu citur, ja šā darba vienkārši nav un lauksaimniecībā ir ļoti maz iespējams īstenot mēroga ekonomikas. Protams, ir labāk, ja ir 3000 hektāri nekā 3, bet tomēr šīs uz, saimniecības uh, lielums nav izšķirošais faktors. Ir labāk 3000 uh, saimniecību, kam ir 1 hektārs, nekā 1 saimniecība, kam ir 3 tūkstošu hektāru, jo šeit ir runa par darba vietām un, un citiem jautājumiem, un ir arī jāveicina kooperatīvu veidošana, lai varētu uh, pārdot produkciju. Protams, pavisam mazās saimniecības arī var izzust, bet tomēr ir arī mazās saimniecībās iespējams veikt intensīvu lauksaimniecību, piemēram, uh, dārzēņu audzēšanas jomā un uh, citās nozarēs. Nevar tā apgalvot, ka desmit tūkstoši liel, eh, hektāru lielā saimniecībā ir daudz efektīvāka saimniekošana nekā desmit hektāru lielā saimniecībā. Lauksaimniecībā tā tas nav, tas varbūt ir aeronautikā vai eh, rūpniecībā. Paldies, līdz ar to mēs noslēdzam šo daļu, saka priekšsēdētājs, tagad vienu minūti ilgs pārtraukums, lai mūsu nākamie runātāji varētu ieņemt uh, vietu pie uh, prezidija galda. Un tagad pārējām pie trešās uh, mūsu programmas daļas ko paši lauksaimnieki domā par tiem tematiem, ko mēs šodien esam apspriezuši. Un es gribētu lūgt šeit prezidijā Štelika kungu no Čehijas republikas un Švārcmans kungu no Austrijas un Ādam kungu no Latvijas.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 Proszę Państwa, jesteśmy gotowi, możemy zaczynać. Jā, šķiet esam gatavi, varam sākt. Sveicam jūs vēlreiz mūsu uzklausīšanā. Kā jau es teicu, šie būs vislabākie secinājumi, vislabākie noslēguma vārdi. Vispirms došu vārdu Štelika kungam no Čehijas republikas. Mēs zinām, ka jums nāk saskarties ar lauksaimniecības īpatnībām, jūs esat pārņēmuši padomu sistēmu, jums vajadzēja to visu pārveidot, līdz ar to jums ir daudz izaicinājumu. Dodu jums vārdu. Dovolte, abych se představil. Dien, es vēlos um, tātad jums pastāstīt par sevi. Mani sauc Jānis Štefans, es strādāju 416 hektāru lielā saimniecībā um, bioloģiskā režīmā un 135 hektāri ir tradicionālā lauksaimniecība. Mans brālis nodarbojas ar administratīviem jautājumiem un es ar lauksaimniecību. Kopš 2011. gada mūsu saimniecībā strādā mans dēls un mana uh, brāļa dēls Mums ir arī 20 uh, hektāri cietes kartupeļu, un uh, mēs uh, tāpat arī audzējam labību un citas kultūras. Es pārstāvu privāto zemnieku asociāciju asociāciju Čehijas republikā. Mums ir 250 laukstājiem, 2500 laukstājumnieku, tāpat mums ir aitu un kāzu audzē, audzētāju asociācija, zirgu audzētāju asociācija un uh, zemnieku jātnieku asociācija. Mēs esam kopš 1990 2008. gada atdalījušies no lauksaimniecības kameras. Mums ir, mēs uzskatām, ka klasiskā ģimenes saimniecība ir ideālais modelis, lai uh, nodrošinātu lauksaimniecības uh, ilgtspējību. Mēs izstājāmies no lauksaimniecības kameras, jo to pārvalda lielo saimniecību pārstāvi, kas, uh, kur saimniecības vidējais uh, Uh, apjoms ir virs tūkstošu hektāriem. Mēs uzskatām, ka mēs tikai apstrādājam zemi uh, laukos, bet mēs arī dzīvojam laukos, ir jārūpējas par ainavām un par uh, šīs zemes saglabāšanu un nodošanu nākamām paudzēm. No 2014 gada mēs esam izstrādājuši 12 pamattēmas, ko esam nosaukuši par Čehu zemnieku krustaceļu. Šis 2014. gads ir ne tikai ģives, ģimenes lauksaimniecības gads, bet arī ekono, ekumeniskais ģimenes gads. Ģimenes saimniecībā zemi manto viena paudze pēc otras un mums ir jācīnās par vides un ainavas saglabāšanu. Ģimenes saimniecība ir pierādījusi sevi gadsimtu laikā, saglabājot dabas vidi laukos. Mēs strādājam, lai saglabātu zemes vērtību. Ģimenes saimniecības tirgo savus ražojumus tieši saimniecībā uz vietas. Mēs pastāvam gadsimtiem ilgi, kopjam ainavu, atbalstam dabisko lopkopību un veido arī saiknis starp lauksaimniecību un lauku vidi. Čehijas republikā ir divu veidu lauksaimniecība, kas pastāv līdztekus. Šeit ir lielie lauksaimniecības kooperatīvi un to mantinieki. Tās tie nav individuālo saimniecību kooperatīvi, bet gan tie ir uzņēmumi, kas uh, apstrādā tūkstošiem uh, hektāru, kas tiek nomāti. Un ir eh, daudzi eh, zemnieki nolēmuši nepieprasīt, lai eh, tiem atdod atpakaļ kādreiz īpašumā esošo zemi. Uh, Un otrs lauksaimniecības veids ir ģimenes saimniecības, kas ir uh, strādā kopš 1989. gada, kas ir pieprasījuši atjaunot īpašumu tiesības uz zemi un kuri atrodas uh, šie uzņēmumi strādā grūtos apstākļos. Takže tady vám mezi řeči ukážu prezentaci, eh, jak... Tagad es jums vēlētos parādīt ģimenes saimniecību attīstību, kāda šīs saimniecības tika mums atdotas kā, pēc tam, kad kooperatīvi bija tās apsaimniekojuši. Un kāda ir šī situācija pēc 10 un 20 gadiem? No 1990. gada mēs sākām no nulles Un mēs šobrīd aizstāvām ģimenes lauksaimniecību, jo tā ir nākotnes perspektīvas. Jūs redzat šajās fotogrāfijās, kādas izskatījās šīs saimniecības 1990. gadā un kādas tās izskatās šodien. Uh, Un ja jautā, kas uh, rāda vislielāko slogu ģimenes uh, lauksaimniecībā, ir tas, ka lauksaimniecības ministrs atsaka jebkādu finansiālu atbalstu mazajām lauku saimniecībām. Es pat nerunāju par ģimenes saimniecībām. Uh, tās ir, protams, specifiskas iezīmes šīm ģimenes saimniecībām, bet kopumā mēs varam runāt par mazajām, mazajām saimniecībām līdz 30 vai 50 hektāriem atsevišķās valstīs. Un, kā jau es norādīju, ir ļoti skumji, ka lauksaimniecības ministrija atsaka uh, Uh, finansiālu atbalstu šīm saimniecībām pretēji Eiropas Savienības ierosinājumiem. Čehijas republikā tātad uh, šis atbalsts ir visiem vienāds, neatkarīgi no apstrādājumās platības lieluma. Un mēs uzskatām, ka uh, ģimenes saimniecības dot lielu ieguldījumu arī nefinanciālā jomā, gan sabiedrības attīstībā, gan lauku vidas saglabāšanā. Lielas paldies! Tagad es vēlētos dot vārdu Švarcmanis kundzei no Austrijas. Lūdzu! geschätzte Damen und Herren! Cienījamās dāmas, godātie kungi, vispirms eh, liels paldies eh, Eiropas parlamentam par eh, to, ka ir norganizēta uzklausīšana par ģimeņu saimniecībām. Līdz ar to tiek pievērsta uzmanība sistēmai, kur um, Eiropa ir devusi savu ieguldījumu, lai šī sistēma varētu veiksmīgi attīstīties, proti ģimeņu saimniecības. Uh, Īsnībā vak eh, vakardienas pieredze ir rītdienas risinājums. Iepriekšējos, eh, iepriekšējās desmitgadēs eh, cilvēki ir strādājuši ekonomikā un arī politikā, ir strādājuši pie kapitāla vairošanas. Ir skaidrs, ka zemnieku saimniecības pazudīs no uh, mūsu ainavas. Tās nespēs konkurēt un līdz ar to tās tiks uh, arī uh, aizskalotas no tirgus. Mums vajadzētu tomēr skatīties arī uz citu virzienu. Mums vajadzētu paskatīties arī uz uh, pārtikas produktu drošumu, uz ilgspējīgumu, uh, tīrību un daudzveidību. Mēs redzam, ka arī šīs kvalitātes ir kļuvušas par tirgus vērtību, un šeit uh, ģimeņu uzņēmumi var uh, Eh, daudz ko nodrošināt. Es personīgi esmu par to cieši pārliecināta. Ja es eh, jums tagad pastāstīšu, kur mēs eh, dzīvojam un kā mēs saimniekojam, tad šī mana pārliecība jums vairs nebūs nekāds brīnums. Mēs dzīvojam netālu no Bodenas ezera un uh, strādājam nelielā zemnieku saimniecībā. Mēs, mēs strādājam Uh, ar 11 piengovīm, mums ir 11,3 hektāri zemes. Mans uh, vīrs strādā um, arī lauku darbos, mēs uh, vedam vasarās lopus uz kalniem, mēs sadarbojamies ar pieciem citiem zemniekiem, mums ir tāds kopīgs vasaras uzņēmums, un mēs šeit ganām apmēram 100 govis. Mēs Tāpat arī uh, gatavojam alpu sieru, kas ir tradicionāls siera veids. Mūsu darbs ir arī mūsu kaislība. Mēs spējam arī nodrošināt aktīvu un reālu dialogu ar mūsu klientiem. Mūsu saimniecību es uzskatu par īpašu saimniecības formu, un uh, Es uzskatu, ka šādi daudzveidīgi uzņēmumi Austrijā ir ārkārtīgi nepieciešami. Mūsu uzņēmuma struktūrā mums ir uh, apmēram 173312 uh, uzņē, lauksaimniecības uzņēmumu. Mums ir arī nelielākas struktūras, kuru vidējais lielums ir 19 hektāri un tikai 5% Austrijas eh, lauksaimniecības uzņēmumu darbojas ar vairāk nekā 100 hektāriem. Vidēji mūsu uh, zemnieku samniecībās dzīvo apmēram 5,2 personas. 99% no uzņēmumiem ir ģimenes uzņēmumi. 36% eh, ir uzņēmumi, ko vada sievietes, un Eiropas Savienībā mēs esam trešajā vietā aiz Latvijas un Lietuvas. 70% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes atrodas uh, nelabvēlīgos reģionos, un līdz ar to uh, tie ir iegūši Eiropas Savienības kategoriju kalnu teritorijas. Šeit ir sarežģīti apsaimniekošanas apstākļi, un mūsu lauksaimniecības politika līdz ar to iestājas par daudz funkcionālu lauksaimniecību. Uh, Daudz funkcionālajai lauks, lauksaimniecībai ir trīs pīlāri. Tātad mēs ražojam pārtikas produktus, un šeit mēs iestājāmies galvenokārt par kvalitāti, nevis kvantitāti. Uzskatu, ka ģimeņu struktūru priekšrocības ir caurdzamība un arī reģionālā daudzveidība, un šeit tas īpaši labi atspoguļojas. Otrais pīlārs mums ir ainavas uzturēšana un aizsardzība. Mēs vēlamies saglabāt gan reģionu īpatnības, gan arī Eiropas īpatnības. Un tieši tāpēc cilvēks tiek skatīts kā ģimenes sastāvdaļa, nevis kā mašinērija. Es šeit runāju par zemnieku saimniecībām, un šeit ainavas attīstīšana un tālāk veidošana ir īpaši būtiska. Trešais pīlārs ir zemnieku sniegtie pakāpojumi, un te iedarās gan atvaļinājumi zemnieku saimniecībās, Eh, gan arī mm, inteliģenta eh, zināšana apmaiņa. Šeit, protams, ir vajadzīgas eh, laba zināšanas par to, ko cilvēki vēlas. Visi šie trīs pīlāri kopā nodrošina tādu lauksaimniecību, kas piedāvā iedzīvotājiem ļoti daudzveidīgus pakāpojumus, un līdz ar to ģimeņu saimniecībām tiek arī daudzveidot ienākumi. Tikai šādā struktūrā lauksaimniecība spēja eksistēt kalnu apvidos, un uh, šādā veidā tā spēja arī pildīt uh, sabiedriski politiskos pienākumus. Šādi lauksaimniecības politikas uh, jēdzieni iestājas par lauku attīstības atbalstu. Šī joma Austrijā mums ir svarīgāka nekā tirgus kārtība. Lauku attīstībā Austrija iestājas par Eiropas Savienības lomas saglabāšanu. Te ir runa par vides programmām, par eh, mazāk labvēlīgu reģionu atbalstu, par izglītības un investīciju eh, stiprināšanu. Tāpat arī mums ir jāsniedz atbalsts šiem mazajiem ģimenes uzņēmumiem, kas eh, lauku apvidos ļauj uzturēt dzīvību. Šīs piemērs eh, no manas dzimtenes eh, norāda uz to, ka eh, ģimeņu saimniecības iestājas par šādām labām attiecībām, bet vienlaicīgi mēs redzam arī, ka risks ir ļoti augsts. Cilvēks tiek uzskatīts par ģimenes sastāvdaļu, un cilvēkam ir vajadzīga informācija, un cilvēkam ir vajadzīga sabiedrība. Un šis tilts ir ārkārtīgi svarīgs. Ģimeņu saimniecības vienmēr tiek uztvērtas arī par paauģu maiņas uzņēmumiem. Tas, ko es esmu iemācījies, man ir jānodot tālāk. Tieši tā mēs domājam. Ja šī eh, paauģu pieredzes nodošana kaut kur pazūd, tad šī sistēma arī izjūk. Ekonomiskie principi, diemžēl, eh, mums šeit nedarbojas. Zemnieku saimniecības ir mūsu lauku apvidu eh, centrālais punkts tās nodrošina dzīves kvalitāti, un vienlaicīgi mēs arī e, redzam, ka e, cilvēkiem līdz ar to ir eh, vieglāk dzīvot. Tieši tāpēc Eiropai un dalību valstīm vajadzētu lūgt ģimeņu lauksaimniecību nostiprināt kā centrālo lomu šajos reģionos. Tieši tāpēc mums ir jāiestājas par ģimeņu politiku, mums ir jāaizsargā reģionālie īpašie produkti, ir jānodrošina arī sabiedriskie pakāpojumi šajos reģionos, ir jāizstrādā arī dažādas partnerības. Tie ir centrālie elementi. Tāpat arī mēs nedrīkstētu aizmirst par to, ka eh, zemnieku eh, ģimenēm ir jāstiprina motivācija, un šo motivāciju ar pārlieku birokrātiju mēs tikai un vienīgi nobremzēsim. Zemnieku ģimenes uzņēmums ir Eiropas veiksmes stāsts, un tas iestāsies par veselīgu un ilgspējīgu pārtikas produktu ražošanu un arī par lauku reģionu atbalstu. Paldies! Bardzo dziękujemy. Rozumiem, že niektorí. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Kā saprotu, jūs droši vien gribēsiet, eh, būs viens otrs arī gribēs pavaicāt jūsu mm, kontaktdatus, lai tad varētu varbūt pavadīt pat brīvdienas jūsu saimniecībās. Nu un tālāk došu vārdu Latvijas pārstāvim Adam Kungam, lūdzu. Labdien, mans vārds ir Kaspars Ādams, esmu no um, Latvijas, uh, jaunais, citiem jaunais, 28 gadu vecs vai jauns, kā kurš to skaitli uztver. Nodarbojos un dzīvoju laukos ar, ar, ar saviem vecākiem, jau trešajā paudzē mēs e, saimniekojam. Kā redzat pēc biogrāfijas, lai mazliet e, būtu jums apjausma, e, kā, kāda mūsu saimniecība ir. Kad sākām, vecāki sāka saimniekot 1994. gadā ar gaļas lielopiem, patreiz to skaits ir, skait, skaits ir 300 gabali, apsaimniekojam ap 600 hektāriem, 300 hektāri ir pašu, 300 hektāri ir nomas. Es saprotu, ka liekas, ka 600 hektāri ir daudz, un tā arī viņš ir, bet ja salīdzina, salīdzina to pret uh, citu valstu, tad, uh, tad uh, citreiz, nu, jo tīri vērtības ziņā, tad tas nav daudz, bet uh, Latvijā, paldies Dievam, ir vēl daudz, ļoti daudz neskārtas zemes, kur var saimniekot, un katru gadu lēnām mēs viņus atkopjam gan no krūmiem, kuras ir aizaugušas, un cilvēki līdz ar to, līdz ar to Latvijā potenciāls lauksaimniecība ir diezgan liels, salīdzinot, piemēram, tādām attīstītām valstīm kā Vācija. Un, bet pat tādēļ, ka man vecāki ir ap 50 gadiem, viņiem ir līdz ar to saimniekot, mums ir diezgan pagrūti vienā saimniecībā, mēs, jo, jo man ir ambīcijas un arī vēlma kaut ko citu darīt laukos. Līdz ar to 2010. gadā es nodibināju ar vecāku palīdzību izsoles, tieši lielopu izsoles, un viņa joprojām ir vienīgā Baltijā. Uh, vienīgā balva, bet par izsolēm mazliet vēlāk pastāstīšu. Kā jau iepriekš minēju, kad uh, mans vectēvs ir bijis zemnieks no 1954. gada, nodarbojās ar piensaimniecību, tad vecāki 97. gadā sāka ar gaļas lielopiem nodarboties, precīzāk ar šarolē šķirni, kas nāk no Francijas. Un es sev uzskatu, jau no pašas bērnības es uztvēris, kad es būšu zemnieks, un līdz ar to jau no pašas bērnības uh, arī esmu piedalījies visos lauku darbos un arī visās sanāksmēs, kā mūsu saimniecību attīstīt, lai pēc tam nākotnē nevajadzētu tur lieka tērēt laiku, lai vecāku, piemēram, pieļautās kļūdas man vajadzētu labot. Un uh, līdz ar to, līdz ar to arī tas, kā apakšais prezentācijā jūs redzat, ka ļoti svarīgs, ka katram ir jāatrod savu vietu laukos, jo īsti tikai dzīvot laukos, ir sevišķi, ja runā par jauniem cilvēkiem, tas maz, maz, ko, maz ko līdzēs, jo daudz izvēlēsies, kā jau mēs šodien dzirdējām, pilsētu, un tā ir realitāte. Uh, atslēgas, uz, atslēgas vārdus tādu, uz tādu lauksaimniecībā uz veiksmi ir noteikti, noteikti uh, ja tā ir jau ģimenes saimniecība vairākās paudzēs, tad ir kopīgi ar vecākiem ir jāatrod tomēr uh, risinājums, ja tu esi jauns un tu gribi kaut ko citu laukos darīt. Tāpēc vecāku palīdzības tas, tas būs diezgan grūti, Bet, protams, ka ir daudz jauni saimnieki, kas sāk no nulles saimniekot, un arī tad ir ļoti svarīgi, kas viņiem palīdz. Un ļoti, ļoti labi, kad arī praktiski es domāju, ka visās Eiropas Savienības valstīs ir dažādas organizācijas, kur cilvēki ar savu pieredzi, un tagad ir diezgan daudz to apmaiņas braucienu, ka katru gadu katrām daudzām valstīm tā pieredze kļūst arvien plašāk un plašāk. Un tas ir ļoti svarīgi. Un eh, priekš manis ir ļoti svarīga garantija, Un nākotnē, kad es varu saimniekot, un arī mani bērni varēs saimniekot, un manā uztverē, vismaz Latvijā bija, tad, tad Latvijā tas ir tās risos, ko es rīkoju. Jo tādā veidā mēs savu produkciju pārdodam par, par maksimāli augstāku cenu. Um, mazliet skaitļos, kāda, kāda Latvijas, Latvijas lielopu sektors uh, izskatās, ir tāda, ka vidējais saimniecību, vidējais saimniecību lielums ir 20 govis, ko saimnieki aptura. Uh, ganāmpulku skaits ir aptuveni 750. Vidējais hektāru lielums saimniecībā ir 50 hektāri, bet es gribu pateikt, ka ir daudz ļoti saimniecības, kuriem ir 1000 hektāri, 2000, 3000, 4000 hektāri, Un priekš mums tas, priekš nu, mums tas ir tā kā Latvijā, tas ir normāli. Ja, piemēram, Dānijā, ne Holandē, kur man ir draugs, tur ir, viņš saka, ka viņiem ir tikai vien, viņš zina tikai vienu saimniekam pieder gandrīz 2000 hektā, hektāru, un to visi, visa Holanda zina. Tad Latvijā tādu saimnieku ir ļoti daudz, un neviens, tur, nu, tas mums nekāds tāds kā jaunums nav. Kā jūs redzat, arī 90% no visiem lielopiem tiek eksportēti uz Eiropu, jo Latvijā nav lielopgaļas tradīcijas un arī ekonomiskā situācija nav tik spīdoša, lai varētu lielopgaļu patērēt, līdz ar to mūsu galvenais tirgus ir eksports. Uh, par izsolēm, nevelties viņas ar pir, sākumā pieminēju, tas ir mans pašu radīts. Protams, tas nav nekas jauns Eiropā, bet priekš Baltijas valstīm tas ir jauns tirgošanas modelis. Uh, Es ap, apvienoju aptuveni 700 saimniekus, tie 90% no visiem saimniekiem, bet mūsu, mūsu pieredze ir tāda ar, ar tiem kooperatīviem, jo es gribu pateikt, ka mēs neesam kooperatīvs, ka mūsu uzņēmums ar vecākiem, ko mēs tur izsolst rīkojam, nav kooperatīvs, jo mums ir bijuši vairāk neveiksmīgi gadījumi, ka kooperatīvi ir bijuši un tad viņi ir pazuduši, un līdz ar to, kā jau katrā valstī ir savu vēsturi, tad, mēs, tad es pie šīs lietas tā prātīgāku pieeju, un uh, patreiz arī vienkārši rīko izsoles, un ja saimnieki grib, tad viņi piedalās, un tās ir četru gadu laikā nepilna, tā ir guvusi ļoti lielu atsaucību, ne tikai no vietējo saimnieku puses, arī lietuviešu un igaunis vēlas tā kā vest uz Latviju, bet, nu, tas, diemžēl, nav iespējams. Te ir maza bilde, kā tas izskatās, arī tiek atjaunots visas vecās padomju laika fermas, lēnām pakāpeniski, Problēmas lielopu sektorā un ne tikai lielopu sektorā, vispār lauksaimniecībā ir, kad uh, lielie zemnieki kļūst lielāki, jo viņiem vienkārši ir ātrāks un lielāks finanšu iespējas to, to, to izdarīt, nekā salīdzinot ar mazākiem saimniekiem, kad, uh, kad arī kad vidējās saimniecības uh, ir mazāks progress attīstītos salīdzināt ar lielākām saimniecībām. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, kad ka ne tikai, ne tikai kad arī visi, visi liek kopā, kopā idejas, kā varētu palīdzēt maziem saimniekiem. Manā gadījumā tās ir izsos, ko es palīdzu, jo, jo ja, ja tad līdz šim katrs saimnieks, kas tā pārdeva savu lielopu, dabūja, piemēram, x, x, x summu, tad šajā gadījumā, kad viss tas uh, lielopu daudzums tiek savests vienā vietā, pircējiem vai tas neinteresē, vai tas ir viens, jo tur tiek piedāvāts ļoti liels skaits, un arī mazie saimnieki iekļūst tā kā lielo saimnieku pulkā, kuriem ir vieglāk realizēt savu produ produkciju. Lai atrisinātu visu samilzušās problēmas lauksaimniecībā, ir noteikti, noteikti, kā, kā, noteikti kā pirmais no pa, veidiem ir, ir kad jaunāc, jaunieši jāpiesaista, bet arī izglītotus, jo nedrīkst nekādā gadījumā aizmirst par izglītību Un, un pateicoties pagājušajā gadā Eiropas Savienības uh, jauno zemnieku projektam, Latvijā vien izveidojās, izveidojās aptuveni 50 jaunas saimniecības gaļas lielopu nozarē, tieši, tieši kur jaunieši pēc universitātes uh, turpināja vecāku iesākto, izveidoja, izveidoja pilnīgi no jauna savu saimniecību. Uh, Protams, kad, kad nedrīkst aiziet, kad, kad ļoti, ļoti vismaz, vismaz mums pie Lat Latvijā ir ļoti svarīgi, kad, ka lauki darbojas ne tikai kā, kā, kā sociālais instruments, jo no, zemnieki nodrošina apkārtējiem cilvēkiem arī, arī darbu, jo viņi iepērk izēvielas, piensaimnieki, piemēram, iepērk no, no graudsaimniekiem salmus, no citiem atkal bietes. Piemēram, kad arī uh, kad arī, kad arī, kad ir, kad arī pat paši lauki kļūst sakoptāki un baudāmāki. Uh, viens no pēdējā laika, vismaz mūsu valstī pēdējā laika tādiem, tādiem tā kā biediem vai tādām, tā kā tādām lielām uh, problēmām ir kļuvusi biogāzes stacijas, kad, uh, kad, kad uh, viņas kā biogāze, kā tāda ideja ir ļoti laba, bet ja, tā, ja, bet, ja to dara paši saimnieki, respektīvi lauksaimnieki, kuriem jau ir pamats laukos zemnieku saimniecība, piemēram, pien, piensaimniecība, kur ir šķidra mēslis, pēc tam var pārvērst eh, enerģijā un tu, to, un to izmantot eh, mūsu nu, eh, pasaules, pasaules tā kā labā mūsu. Tā. Bet, ir, bet ir ļoti slikti, ja to pirm, ir vairāk piemēru, ka to biogāzes projekts taisa pilnīgi jaunu, pilnīgi Uh, cilvēki, kuriem nav ar lauksaimnieku nekāda sakara, uh, lauka vidū uzbūvētās biogāzes stacijas un tajā reģionā, kur notiek tās biogāzes, aptuveni 50 km radiusā, tiem saimniekiem ir ļoti liels problēmas ar uh, iegūt zemi, jo gan nomas maksas tiek, tiek strauji celtas, gan arī zemes cenas tiek paaugstinātas piensaimniekiem, piemēram, izējumateriāla cenas tiek arī paaugstināts un tāpat laikā produkt, produkcijas cenas tik strauji un nekāp. Un tāpēc ir mūsu, mūsu skatījumā, nu, manā reģionā, kur es dzīvoju, pirms diviem gadiem gribēja taisīt biogāzi, bet vietējā pašvaldība neatļāva, bet tojos reģionos, kur jau, kur jau viņas ir uztaisītas un viņas ja nepiedara pašiem lauksaimniekiem, tad ir diezgan bēdīga situācija ar tiem saimniekiem, kas tur dzīvo. Uh, un secinājumi tam visam ir, kad, uh, kad zeme jau lielāka, ne, zemes, zemes uh, hektāri jau vairāk nepaliek, kā viņi ir, līdz ar to to faktu jau pa lielam nevaram mēs ietekmēt, bet mums ļoti jākoncentrējas uz tiem faktiem, ko mēs varam ietekmēt, kad zeme tiešām, zemē vajadzētu strādāt lauksaimniecības labā, un kad saimniekiem ar izglītību vajadzētu saimniekot, kas, kas ir ļoti svarīga arī. Un kā pats, pats pamats visā, visā tas noteikti ir jauno cilvēku piesaistīšana laukos. Paldies par uzmanību. Bardzo dziękujemy za ciekawe Liels paldies par interesantu to stāstījumu mūsu runātājiem. Un es vēlētos uh, jums lūgt uzdot īsus jautājumus, jo paredzēts, ka mēs uh, beidzam darbu piecos. Pirmais runātājs uh, Eņūkungs. Jā, priekšsēdētājs parasti runāja īsi. Tagad jautājumi. Pirmkārt, Čehijas republikas pārstāvim. Uh, kurš teica, ka ģimenes saimniecības var uh, novērst zemes vērtības krišanos. Apvienotā karalistē zemes cena pieaug neatkarīgi no tā, kam tā pieder lielam uzņēmumam vai mazai saimniecībai. Bet uh, es nesaprotu, kādēļ zemes vērtība pazeminās, ja ģimene neapsaimnieko teritoriju tālāk Jūs teicāt, ka lauksaimniecības ministrija neatbalsta ģimenes uzņēmums. Jūs taču saņems, saņemat uh, uh, subsīdijas. Uh, Tālāk uh, Austrijas pārstāve, viņa īst, pelna iztiku ar 11 hektāriem savā saimniecībā. Tas ir vienkārši pārsteidzoši. Jūs uh, uh, apstrādājat, uh, tātad ražu, gatavojat uh, pārtiks produktus, pārdodat tos tirgu un uh, pelnat sev iztiku. Un visbeidzot, Latvijas pārstāvis, es viņu uzslavēju, jauns, jauns cilvēks, un pēc 40 gadiem jums noteikti būs ļoti veiksmīga karjera. Uh, un uh, ne tikai uh, izsoļu uh, organizēšanā, bet jūs runājāt par biogāzi, vai tā tiek pārstrādāta elektrībā un pēc tam šī elektrība tiek pārdota elektrotīkliem. Jums ir elektrotīkli Latvijā, vai arī šī gāze tiek iepildīta cisternās, pudelēs vai tā tālāk. Kas notiek ar šo gāzi? Tagad Ieglas kundzei vārds. Vielen Dank, ich werde das kurze versuchen. Lielas paldies, mēģināšu izteikties īsi. Es eh, gribētu pateikties visiem runātājiem, jo īpaši Švarcmanas kundzei. Šķiet, ka mēs varējām šeit ļoti daudz ko iemācīties, un nu, uzskatu, ka tas mums visiem nāk par labu. Mēs redzam šeit eh, trīs personības, kas ar pilnīgi citiem principiem strādā ģimenes saimniecībā. Es e, dzīvoju reģionā, kas nav parāk tālu no jūsējā Austrijā, un uh, mana pieeja ir ļoti līdzīga. Tad, ja jūs uzklausījāt Austrija, Austrijas e, pārstāvis teikto, tad īsnībā jūs esat dzirdējuši arī manu stāstu. Mēs esam pār kultūras ainavas saglabāšanu, un tieši tas mums arī ir svarīgākais - atbalsts šo tradīciju saglabāšanai. Atšķirības starp ģimenes saimniecību un citu saimniecību arī nav pārāk lielas, tām nav jābūt lielām, taču ir uh, jāuzņemas atbildība par saviem pienākumiem. Tieši jūsu atbildībā ir tas, vai šīs uzņēmums varēs tikt nodots nākamajām paaudzēm vai nē, un tieši tas arī atšķir ģimenes uzņēmums no pārējiem. Uzskatu, ka mums šī īpatnība būtu jāņem vērā un jāuzskata par svarīgāko. Tagad eh, atbilde par šī rīta diskusijām par deleģētajiem aktiem. Uzskatu, ka mums vajadzētu nodrošināt iespēju lauksaimniekiem sadzīvot ar to birokrātiju, ko mēs šeit radām. Šeit ir ļoti labs piemērs. Jūs savos uzņēmumos, eh, kā mm, sekretāri vai kas cits, mēģināt šo birokrātisko slogu samazināt. Jums, neskatoties uz ārā veicamo lauksainiecības darbu, ir vajadzīgs vēl šis birokrātiskais darbs. Uzskatu, ka šī rīta diskusija kontekstā šie piemēri bija ārkārtīgi labi. Uh, Arī Kostingers kundze vienmēr iestājas par lauku reģionu atbalstu. Domāju, ka mums vajadzētu arī komisijai to skaidri norādīt, un posmā no 2014. līdz 2020. gadam tam vajadzētu pievērst īpašu uzmanību. Jāra kungam vārds. Var izteikties pavisam vienkārši. Iedomāsimies, jums eh, būtu uh, iespēja izvēlēties, ko jūs gribat no politikas. Uh, Ko jūs mums ieteiktu? Ko jūs gribētu no politiķiem? Kas jums visvairāk ir uz sirds? W takiej formie jeszcze pana nie słyszałem. Pan Kostinger. Jā, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nu, esmu dzirdējis nekad no jums neko tam līdzīgu. Kostingeris kundze. Jā, Pēters Jārs uzdevā tieši tādu pašu jautājumu, kā es gribētu uzdot. Liels paldies, ka varējāt ierasties. Uh, Man personīgi uh, ir žēl, ka mums ir tik maz laikā ar jums diskutēt. Domāju, ka visīstākie eksperti ir mūsu lauksaimnieki, jo Viņiem ir jādzīvo ar politiķu pieņemtajiem lēmumiem un kaut kā ar tiem jātiek galā. Tieši tāpēc ir patiešām žēl, ka mēs eh, uzklausījām, protams, ekspertus, kas arī ir ļoti interesanti, bet tomēr pats eh, svarīgākais ir skatīties, kas tieši notiek uz vietas. Ja Man arī ir tāds pats jautājums. Kādu vēlmi jūs gribētu, lai politiķi izpilda? Proszę Państwa, większość to, była komple to były komplementy. Dāmas un kungi, lielākā daļa no komentāriem īstenībā ir komplementi, ko jūs esat godam nopelnījuši. Aņūkungs izdevā patieš, uzdevā patiešām reāli jautājumu. Došu tagad vienu minūti katram atbildē par jautājumu, kā mēs eh, savu uzņēmumu varam vadīt ar 11,4 hektāriem. Uh, nu, es ceru, ka es jums to jau pastāstīju savā prezentācijā. Kāda vēlme? Nu, mēs nevaram tagad eh, domāt par definīcijām mazajiem un lieliem uzņēmumiem. Mēs dzīvojam atšķirīgās struktūrās. Uh, mūsu mazajās ielējās e, mēs vienkārši nevaram kļūt lielāki. Šie mazie uzņēmumi vienkārši tādi paliks, jo mums šajās ielējās vairs nav zemes. Bet mums ir jādod iespēja visai sabiedrībai šeit e, dzīvot e, reālu dzīvi. Šīs vietas sabiedrībai ir vajadzīgas. Un šeit, lai to visu nodrošinātu, cilvēkam ir jāstāv centrālajā vietā. Mūsu lauku uzņēmumiem, protams, ir vajadzīgs finanšu atbalsts lai mēs varētu ar prieku turpmāk strādāt un ar prieku arī šo savu uzņēmumu nodot nākamajām paaudzēm. Tas, protams, ir ļoti atkarīgs no e, sabiedriskā atbalsta, un no šīm lielajām institūcijām vajadzētu domāt par to, cik daudz cilvēku strādā šajos uzņēmumos, ar kādu ideālismu viņi strādā pie lauku apvediem, lai uh, nodrošinātu šos apvedus mūsu paudzēm, lai visus apgādātu ar kvalitatīviem pārtikas produktiem. Vienkārši novērtējiet to. Dovolte mi, abych odpověděl teda na otázky, který jste... Es arī vēlētos atbildēt uz jautājumiem, kas man tika uzdot. Pirmkārt, es runāju par zemes vērtības um, mazināšanos. Es pareizāk sakot runāju par zemes noplicināšanu, nevis par materiālās vērtības krišanos, jo ģimenes uzņēmumi domā par dzīves vidi. Un šīs ģimenes saimniecības spēja piemēroties dažādiem ekoloģiskiem pasākumiem, veidot dzīvžogus un citus pasākumus. Bet lielie lauksaimniecības uzņēmumi to nedara. Uh, Mans uzņēmums darbojas diezgan veiksmīgi, bet, kā es teicu, es pārstāvu privātu tos lauksaimniekus mazās lauksaimniecības, tātad šī asociācija apvieno mazas uh, saimniecības. Man, mana saimniecība ir relatīvi liela, bet mūsu saimniecības ir lielumā no 30 līdz 150 hektāriem šajā asociācijā. Uh, Un jautājums, ko jūs uzdevāt, es nezinu, vai tas bija man, es sūdzējos par lauksaimniecības ministriju, ka tā neatbalsta mazās lauksaimniecības. Un uh, mums, uh, kā mums pietrūkst, mēs uh, Čeh Čehijas republika nes saņem uh, maksājumus par saimniecību, bet maksājumus par hektāru, un šis a, apjoms ir vienāds. Tātad, ja man ir 20 hektāri, tad ir, es saņemu maksājumus par 20 hektāriem, tas ir 20 reiz 5000 kronu, un visiem šīs summas ir a, pa hektāru vienādas, un tie, kam ir 10 un 20 vai 30 tūkstoši hektāru, tie saņem tātad šādas lielas summas, un tas nav taisnīgi. Uh, Es uh, uzskatu, ka visiem vajadzētu nodrošināt uh, vienlīdzīgus noteikumus un uh, kad jūs jautājāt, kāda būtu mana karstākā vēlēšanās, es dzīvoju laukos, mana ģimene dzīvo laukos, un es gribu arī turpināt dzīvot laukos, un es vēlētos, lai Čehijas republika sniegtu atbalstu mazajām lauku saimniecībām, teiksim, līdz 50 hektāru platībā. Uh, un lai Čehijas republika pārdalītu šo, šīs subsīdijas par uh, labu šiem uzņēmumiem, un mums ir divas iespējas vainu uh, uh, samazināt maksājumus lielajiem uzņēmumiem par 5% uh, pārsniedzot 150 tūkstoši eiro tiešmaksājumu. Un tā tad šāda degresivitāte skārtu tos uzņēmumus, kur būtu vairāk par 1500 hektāriem platība. Un to novirzīt mazajām saimniecībām. Jak pan powiedział, otrzymują do hektara. Do hektara taka sama do hektara bez względu na wielkość. Tu zależy od liczby hektarów. Šie maksājumi ir e, saistīti ar hektāru skaitu, nevis ar e, ko citu. Un tagad vārds Adam kungam. Nu, par to jautājumu, kam tā biogāze ražo, ko viņas ražo elektrību un pārdot valstī. Par, par to, ko, ko politiķiem vajadzētu darīt un ko lauksaimniekiem vajadzētu darīt. Es domāju, ka tur vienmēr ir, vienmēr ir un būs tās atšķirības, jo lauksaimnieki mēs gribēsim daudz ko, un, un, bet problēma jau vienmēr ir tā, ka katrā valstī tā situācija ir mazliet savādāka. Un ir <clears throat> vienu formulu nekur nevar pielietot, tāpat kā vienu formulu nevar pielietot visām nozarēm. Līdz ar to tas, tas ieteikums no manas puses bija, būtu tāds, ka vajadzētu tuvināt visas valstis vien, vienlīdzīgiem nosacījumiem un arī vairāk ieklausīties katras valsti, valsts situācijā, lai vajadzības gadījumā vai varētu pielāgoties vai arī nu, vis, vieglāk izprastu situāciju. Tas tā, jā. Nu. Tad viss. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w ten sposób jesteśmy przy końcu. Lielas paldies! Tas nozīmē, ka mūsu šīs dienas diskusijas ir beigušās. Lielas paldies visiem par piedalīšanos. Noslēgums bija patiešām vietā. Domāju, ka noslēgumā vēl varētu teikt, ka ģimenes saimniecība ne obligāti ir maza saimniecība. Mums ir jāsaprot, ka saimniecības ir ļoti atšķirīgas gan Eiropas Savienībā, gan arī visā pasaulē. Protams, saimniecības Āfrikā ļoti atšķirsies no saimniecībām Eiropā. Mēs redzam, ka mazās saimniecības kļūst arvien lielākas, agrāk bija 2 hektāri, tad 5, tagad jau 20 hektāri. Lauksaimniecība pret eh, darba tirgu, slēptais bezdarbs, arī šīs ir eh, problēmas, kas ir jārisina. Maza saimniecība nozīme ekonomiskās krīzes apstākļos, cīņa pret nabadzību, pašpietiekamība. Darba spēka pārpalikuma uztveršana. Lielapjoma ekonomika, peļņas iespējas. Domāju, ka pieejai ir jābūt atšķirīgai, balstoties uz reģioniem. Tieši reģionālajām iestādēm ir jādara pēc iespējas vairāk zemnieku saimniecību atbalstam, jo īpaši mazu saimniecību atbalstam. Uh, Ja uzņēmumi ir lieli, tad tie var ievērot tirgus principus un konkurēt tirgū, taču mazas saimniecības bieži vien nevar darboties pēc tirgus principiem, un tām ir vajadzīga īpaša aizsardzība. Piemēram, tās varētu veidot asociācijas, lai spētu izdzīvot tirgū. Un uh, šeit ļoti daudz, kas ir darāms tieši reģionālajām iestādēm, ne tikai KLP. Pirmo reizi šī mazo saimniecību problēma ir pamanīta, bet, protams, ar to nepietiek. Es varētu vēl daudz un gari runāt, bet es domāju, ka ir pienācis laiks eh, pielikt punktu mūsu diskusijām. Liels paldies par mūs, mūsu viesiem. Domāju, ka pie ģimeņu saimniecību jautājumu mēs vēl atgriezīsimies, jo tas nākotnē būs ļoti svarīgs. Ģimeņu saimniecības ir jāatbalsta, savādāk tās nespēs konkurēt pārējā tirgū mazs, tas ir skaisti, bet ja ir runa par eh, konkurenci, tad lielajiem, protams, ir virsroka. Varbūt mēs varētu šeit ņemt piemēru no Austrijas un saprast, ka pastāv arī citas iespējas, kā stāties pretī konkurencei. Liels paldies arī Kostingers kundzei. Viņa noteikti var lepoties ar Austrijas piemēru, taču mēs redzam, ka arī jaunajās dalība valstīs ir vērojamas izmaiņas. Lauksaimniecība mainās pēc padomu laikiem. Noslēgumā vēlreiz visiem paldies. Domāju, ka šī viedokļa apmaiņa bija ļoti noderīga. Jaunajam sasaukumam, jaunajiem deputātiem vajadzētu ņemt to vērā. Mūsu nākamā sanāksme ir paredzēta 7. aprīlī. Tā būs pēdējā mūsu komitejas sanāksme, šķiet, ka tā būs arī sarežģīta sanāksme. Arī šī rīta sanāksme nebija no tām vieglākajām. Mēs gatavojām lēmumus par deleģētajiem aktiem. Liels paldies! Priekšādātājs saka paldies arī tūkiem. Ja nav nekādu citu komentāru, tad slēgsim sanāksmi. Es ceru, ka mūsu priekšādātājs uh, atveseļosies. Un es ceru, ka ar Martinu arī viss ir kārtībā. Īstenībā es saprotu, kāpēc viņa šodien neizteicās. Lielas paldies un slēdzu sanāksmi! So, thank you. Thank you. Thank you. Interesting, yeah.